Pirmkārtām pieņēmām darba kārtību 18. un 19. aprīlim, ņemot vērā grupu pieprasījums, pārskatītais priekšlikums uh, tika izskatīts un sekretariāts uh, sprieda par uh, lūgumrakstu pievienošanu par dzīvnieku labturību un jautājums arī par cūku astēm, tātad DFDD pieprasījums otrajai sēdēji jūnijā. Un zaļo prasību, ko viņi iesnieguši 21. un 22. jūnijam. Un arī zaļo jauns pieprasījums. par disinfringement. Nu, katrā ziņā mēs to aplūkosim eh, vai iekļausim to 2. jūnija darba kārtībā. Un tad mums ir ziņojumi un atzinumi. Uh, ikgadējais 2015. gada ziņojums šai komitejai, to mēs atlikām lēmumu pieņemšanu tur, bet par ombudu ikgadējais ziņojums 2015. gadam ECR grupa to vēlas darīt un par referentu jau lēmums ir pieņemts. Tas būs Marijas kungs. Atzinums NV pašiniciatīvas atzinumam par Eiropas Savienības iespējām uzlabot piekļuvi medikamentiem, tur lēmumu pieņemšana tika atlikta un uh, apstrīdētās rekomendācijas uh, tika pieņemts izņemot vienu lūgumu raksturu, koordinātori vienojās par manu kompromisu priekšlikumu nosūtīt to AFET komitijai kā informatīvu materiālu par trešā saraksta praksi koordinātori vienojās turpināt pašreizējo praksi un uh, Kristians Knutsena kungs, uh, prezidentūras ģenerāldirektorāta priekšsādātājs bija klāt un mums notika viedokļa apmaiņa ar viņu. Tālāk uh, iespējams eh, tālāks darbs pie lūgumrakstiem par fiksētiem darba līgumiem un brīvu kustību. Lēmums tur tiks pieņemts pēc uzklausīšanas par eh, šķēršļiem Eiropas Savienības pilsoņu brīvībai pārvietoties iekšējā tirgu, kas notiks šī gada rudenī. Tātad abi pieprasījumi tiks izskatīti pēc eh, šīs uzklausīšanas, jo cerams, ka uzklausīšana arī dos savu ieguldījumu šī jautājuma risināšanā tālāk. Sastais jautājums par bērnu labklājību. Mēs saņēmām informāciju par to, kā notiek šīs grupas sanāksmes, kāds ir formāts, sanāksmes un tā tālāk, un tik skaidri noteikts arī, ka būs ziņojums šīs darba grupas darbības beigās. Tālāk tautas partijas pieprasījums par slēdzamiem rūgumrakstiem ir lūgumrakstu saraksts, ko sekretariāts ir apstiprinājis, ko varētu slēgt, un uh, tas tiks nodots, tas tiks uh, iekļauts B sarakstā. Vispārējie lūgumraksti izskatāmi atbilstoši sekretariāta uh, rekomendācijām. Un tad bija vēl tālāk EPP jautājums par 507. lūgumrakstu no 2013. gada un vēstuli tiks nosūtīta komisāram, kurš atbildīgs par tālāku izskatīšanu un eh, tālākas darbības nospraušanu. Tālāk zaļie uzdeva jautājumu par tālāko rīcību, par rezolūciju par eh, igadējo ziņojumu un cilvēku resursiem. Mēs nosūtīsim vēstuli komitejas vārdā ģenerālsekretariātam, kopiju arī eh, ģenerālsekretariātam, AIPUL ģenerāldirektorātam, kas, ko es parakstījusi komisija priekšsādātāja, tā tad eh, es parakstīšu to, un par petī tīklu būs eh, laika termiņš komentāru iesniegšanai 22. mārts, tā tad to lūdzu ievērojiet, un eh, nostāja par vadlīnijām to mēs pieņemsim aprīļa sanāksmē. Par Eiropas uh, Revīzijas palāca darba programmu laika termiņš rakstisko komentāru iesniegšanai būs 23, 22. marts, tā tad varat izteikt savus priekšlikumus. Un tas arī viss īsumā par koordinātoru sanāksmi. Šķiet, ka esam tagad gatavi ķerties pie nākošā mūsu darbkārtības jautājuma, un tas ir balsošana. Ceru, ka jūs esat atnesuši savas balsošanas kartes, vai visiem tās līdzi. Vai visiem ir? Ļoti labi. Mums ir rezolūcijas priekšlikums, varbūt arī man vajadzētu izmantot savu balsošanas kartu. Tātad sameklējiet eh, savas balsošanas kartes, es meklēju savējo. Un tad balsojam par bērnu interesu aizsardzību Eiropā balstoties Eiropas parlamentam iesniegtiem lūgumrakstiem. A, apsvērums divās daļās. Balsojam, kurš par pirmo daļu. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atkrīt. D apsvērums. Šķiet, ka, nu tātad kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais punkts. Mm, balsojums divās daļās, kurš par pirmo daļu? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Man šķiet jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Nē, acīm redzot, nedarbojas sistēma vēl. Tagad viss darbojas. Tātad balsojam, beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Jā, es atvainojos priekšsēdētāji. Saka, mēs jau nobalsojām par otro daļu. Jā, es atvainojos. Nu pat, uh, jā, tā tad uh, vajadzēja man iedzert kafiju pēc koordinātoru sēdes. Tā tad 15. punkts. Kurš pār? Pret? Atturas? Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Tātad Nobalsots pret ar vienu balss, viens balss vairākumu. Tālāk, devītais punkts. Trīs daļās, pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Ļoti skaidri ir liela vairākuma trešā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais punkts. Kurš par? Pirmā daļa. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudam elektroniski, labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Nē, acīm redzot, nē. 23. punkts, pirmā daļa. Kurš par? pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Un galīgais noslēguma balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un dokuments ir apstiprināts, pieņemts. Ļoti labi, tik tālu šīs dienas balsojums. Neaizmirstiet lūdzu savu balsošanas karti iekārtā. And now. Un tagad pārējām pie lūguma raksta. 0336 2013. gads pārvalsts atbalstu, ko saņēmis SEA Handling SPA uzņēmums. Lūgumraksta iesniedzējs ir klāt, Džanis Arvone. Un, ja cienījamie deputāti dodas sārā, tad lūdzu uzgaidīsim pusminūti un pēc tam dosim vārdu lūgumraksta iesniedzējiem. So could members that are. Godātie deputāti, tie, kas dodas prom no, no telpas, lūdzu jūs pamest telpu pavisam klusītiņām, lai mēs varam dot vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem. Now, Mr. Servone, the floor. Servonas kungs, lūdzu, jums vārds, un jūs varat uzstāties 5 minūtes. Mēs arī, un lūdzu, liksim šeit laika pulksteni, jums ir pieejams kaut kāds arī tulkojums. Uh, Tā kā, nu, ziniet, piecas minūtes jūsu rīcībā uz priekšu, piecas minūtes, nevairāk. Labdien, labu pēcpusdienu! Es runāju al, lidostas vārdā un gribu teikt paldies jūsu komitejas deputātiem par to, ka ļāvāt man ierasties, atbildēt uz jautājumiem un pastāstīt jums par šo situāciju, kas ir saistīta gal galā ar simtiem darba ņēmēju 2012. gada 19. decembrī Itālijas, Itālija komisijas lēmums piespieda pārtraukt juridiski pielemtu atbalstu, kas tika nolemts ar attiecīgu administrīvu aktu, bet šī komiteja pēc tam darbu beidza bija paredzēts, ka tā visa rezultātā darba ņēmēja situācija uzlabosies, bet konstatējam, ka tā vis nav attiecīgiem darba ņēmējiem bija jātiek galā ar milzu ciešanām un ekonomisku postažu. Protams, cieta ne tikai viņi, bet arī ģimenes. Un par visu šo briesmīgo kļūdu, nu, atbildīgi bija attiecīgi vadības struktūras un Itālijas valdība. Un visi šie cilvēki jau 2006. gadā zināja, ka ir uzsākta pārkāpuma procedūra no ES puses, nevērstos pret šo uzņēmumu, bet neviens neko nedarīja. Un turklāt mēs ar sašutumu arī konstatējam, ka tie paši uzņēmumu vadītāji reizēm pat saņēma dažādas prēmijas un visādus citus ieguvumus par paveikto. Un sankcijas. Un pasākuma aizsākās 2012. gadā, kad ES noteikumi eh, stājās spēkā. Kopš tā brīža ir beigta virkne sarunu ar e, starp e, Itālijas valdību un ES struktūrām, iesaistot arī šo uzņēmumu, Milānas pašvaldību un arotbiedrībām tāpat. Vis visādi priekšlikumi tika izstrādāti, sarunas turpinājās, e, Luksemburgā arī tiesā tas viss tika skatīts un šie lēmumi tika atzīti par nedarīgiem un SEA uzņēmums savu darbību beidza, tā vietā tika izveidots jauns uzņēmums Airport H, un šai komitejai vajadzētu saprast, ka, nu, te ir skaidri, kas visai traģiski. 2014. gada septembrī, kad tika izveidots jaunais uzņēmums, uzņēmumā bija 1900 darbinieku, tagad ir 2700 vairs tikai. Ņemot vērā, cik lielos apjomos pieaug gaisa satiksmē Milānas lidostā, tad šāda darbinieku skaita samazināšana liecina, ka šīs darba vietas ir visai nedrošas un sliktos apstākļos. Tika radīts dažādi veidi jaunas pagaidu darba formas, nu, piemēram, bagāžas izkraušanai un pēdējo mēnešu laikā. Uh, šis jaunais uzņēmums ir izveidījis, noslēdz jaunus kontraktus, kur nav nekādu sociālu garantiju un netiek paredzēts iespējas slēgt arī koplīgumus. Manuprāt, tā ir tāda ļoti negatīva tendence, tāpēc, ka darba spēka izmaksas pieaug un tagad tas tiek uh, samazināts uz darba drošības rēķina. Man tiek samazināti drošības standarti, pēdējos mēnešos tie īpaši uh, mazināti. Uh, netiek pieņemti pietiekami kvalificēti cilvēki darbā, nenotiek apmācība. Nu, un attiecīgās kompetentās varas iestādes, nu, nedara neko. Neskatoties uz arotbiedrību teikto, nekādas pārskatāmības nav uzņēmuma darbā, nav informācijas ne darbiniekiem, ne arotbiedrību pārstāvjiem. Un arotbiedrības taču cenšas darbiņēmējus aizstāvēt. Uh, Notika arī balsojums par to, ka visus šos lēmumus vajadzētu vērst par labu. Bet jāsaka, nekāda konfrontācija vienā brīdī vispār vairs nebija iespējama, jo neviens no uzņēmuma negrasījās vispār pat sazināties, viņus nebija iespējams satikt. Uh, Un tā visa rezultātā, visas šīs tiesības uz informāciju vispār tika pilnībā um, izslēgtas. Ir pagājuši divi gadi kopš Luksemburgas tiesas lēmuma šai lietā, attiecībā uz komitejas pieņemtiem lēmumiem, bet, nu, es tāpēc vēlos, lai būtu nodrošināts atbild šiem jautājumiem, un turklāt arī jāpieņem ir izšķirīgs lēmums. par visiem šiem pārbaudāmajiem punktiem. Šai gadījumā it kā viss notiek nacionālās drošības vajadzību aiz, ar vajadzībām kā aizbildinājumu. Bet jāsaka, tas viss nenotika. Tā visa rezultātā pārtika nodarīts darbaņēmējiem. Paldies, saka priekšādētāji. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Bernards von Venlands uzstāsies. <clears throat> um, Jā, ähm, es esmu richtig, tas. Um... Ähm, Jā, tā ir. Ir taisnība, ka tika uzsākt izmeklēšana, process 2012. gadā attiecībā uz nelegālu un nepareizu sējā rīcību. Šis process noslēdzās, un komisija uzdeva Itālijai atprasīt nu, atbalstu no SEA. Komisija turklāt saņēma informāciju, ka SEA handling uzņēmums tika likvidēts un tika vākti jauni pierādījumi par to, lai pierādītu, vai šis jaunais uzņēmums Airport Handling faktiski izmanto tos labumus, ko, piedāv, ko, ko radīja atbalsts, kas tika sniegts SEA handling. Šī paktu vākšana vēl nav noslēgusies, komisija vēl strādā pie tā. Līdz ar to arī lēmums šai lietā vēl nav pieņemts. Par lēmumu tālāk vēl vajadzēs apspriesties, attiecīgi arī konstatēt, vai šīs priekšrocības tika no viena uzņēmuma nodotas tālāk, jeb ne tāda situācija ir šobrīd, un kāds būs komisijas lēmums galu galā, to mēs vēl nezinām, un nevar arī jums to nekā prognozēt. Tomēr ir tā, Tāpat laikā spēkā, protams, ir šis lēmums arī ar atpakaļjošu datu, respektīvi SEA handling, uzņēmums SEA handling, kas e, ne, nepamatoti saņēma šo palīdzību, tam ir šis atbalsts jāatmaksā. Tur tajā nekas nav mainījies. Un komisija ir skaidrs, ka šobrīd airport handling darbojas kā uzņēmums, bet šis otrs uzņēmums ir likvidēts. Kas attiec uz so, nu, sociālu raksturu sekām visā šai procesā, nu tad ar to šī faktu vākšana vispār nemaz nav saistīta jo tas ir eh, cita veida akts, respektīvi eh, konkurences aspekti, tas ir mm, kaut kas cits. Mēs vēlamies konstatēt, vai ir tātad bijusi kaut kāda veida juridiskas priekšrocības, kas nodotas tālāk airport handling no šī iepriekšējā uzņēmuma. Un vai šis, eh, mm, vai šī valsts atbalsts piešķirts likumīgi vai ne? Mēs katrā ziņā ceram, ka fakti tiks savākti pēc iespējas ātrāk un tiks pieņems gala lēmums. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad iespējams kolēģiem uzdot jautājumus un izteikt komentārus lūdzu. Jārkungs, paldies! Šī situācija ir ļoti grūta, protams, komisija jau no vienas puses pastāstīja un it kā var saprast, kur ir problēma. Lūk, saņemts valsts atbalsts, kas ir izsniegts nelegāli, tas tagad ir jāatmaksā, tāpat laikā ir arī skaidrs, ka tam visam ir milzīgas sociāla rakstura sekas. Un tāpēc arī eh, pie mums ir griezies pētīci eh, lūgumraksts iesniedzējs, jo visi, protams, šie um, darba ņēmēji attiecīgajā uzņēmumā gūst zināmas priekšrocības no piesniegtā valsts atbalsta, un tagad viņiem tās tiek liektas un nogrieztas. Es vienkārši gribētu komisijai šai kontekstā ņemt vērā arī šo aspektu. Es gan saprotu, ka viņš varbūt nav tieši atbildīgs par šo jomu, bet varbūt, ka par to ir iespējams tomēr apspriesties arī attiecīgajām struktūrām. Jo ir taču Eiropas Savienība arī visādi citi instrumenti, ko varbūt var izmantot šādu veidu sociālu seku mazināšanai. Jā, ja valsts atbalsts, protams, tik piešķirts nelegāli un tas ir jāatmaksā, nu jā, tas ir skaidrs, tur neko nevar darīt. Mm, jā, komisijas atbild šai ziņā ir visai skaidra. Nu jā, sociālās sekas, protams, pastāv, bet tad jautājums ir gan par to, kā šīs sociālās sekas mazināt šajā gadījumā, bet, nu, tāda nu situācija ir. Thank you, Peter. Paldies. Ballīkungs. Nesmu jūs nekad šai komitejā redzējis, bet priecājos, kas atklāt. Uh, eh, vorrei proporre delle, una domanda alla Commissione perché. Paldies. Gribēju uzdot jautājumu komisijai. Es šo lietu esmu papētījis sīkāk, un viena lieta man tomēr nav skaidra. Jūs sakāt, ka lūk, te runa ir par valsts atbalstu un konkurenci. Bet problēma taču ir tāda, un tas arī jāsaprot, ka šis uzņēmums, te es runāju par C-Handling, kas pēc tam tik pārveidos par šo jauno uzņēmumu, kā tad ir iespējams, ka, nu, kā tad šis uzņēmums tika vadīts, kā šī valsts, valsts atbalsts tika izmantots, jo laikā no 2002. līdz 2010. gadam šis uzņēmums strādāja ar zaudējumiem, uzkrāja parādus 480 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar saņemto informāciju Tas notika tāpēc, ka pārvaldība norisinājās neatbilstīgi. Un tie, kas ir atbildīgi par to, faktiski bija politiskās partijas, kas vadīja uzņēmumu. Tad, kad valsts atbalsts jau bija saņemts, Nu, tad tādā gadījumā nu, no šīs pat valsts atbalsta tika izmaksātas prēmijas vadībai un tā tālāk nebija nekāda kontrola par grāmatvedības kontiem. Uh, Tas nav atbilstīgi, un tad dzirdam no komisijas, ka tiek teikts, lūk, jā, to visu, tas, tas viss smagi skārs darbņēmē, jo viņi jau ir tie, kas nav aizsargāti šajā situācijā, tad iznāk, ka sods pār tā visu nāk pār darbņēmējiem, nevis politiskajām partijām, kas pie, ir pie vainas, un tāpēc komisijai šajā gadījumā vajadzētu, nu, ne, nevajadzētu pieņemt šādu nepareizu nolēmumu, jo taču tādā veidā vajadzētu taču drīzāk sodīt šos sliktos pārvaldītājušos vadītājus, nevis darba ņēmējs. Tā vietā, lai teiktu, ka šeit ir jautājums par valsts atbalstu piešķiršanas noteikumiem un tad to atņemt, tad tiek sodīti darba ņēmēji. Vai jūs esat veicis kādu pētījumu, izmeklēšanu vispār, jeb jūs vienkārši piemērojat valsts atbalsta noteikumus, vispār nedomājot par neko citu. Jo, ja tā ir neatbilstīga pārvaldība, tad tādā gadījumā tur vajadzētu kaut ko redzēt, tad vajadzētu sadarboties ar nacionālām varas iestādēm un domāt, kurš tad ir atbildīgs pie visas šīs ekonomiskās katastrofas. Mēs runājam par simtiem miljonu eiro. Un sankcijas šajā gadījumā pilnīgi jautājumu ne, neviena acī neat, neatrisina. Paldies! Nākamā runātāja. Saka Evī Kunze. Jā, tas, ko dzirdējāt pat no mana kolēģa Marko Vallī, tas viss ir ļoti pamatot un pareizi. Arī mēs uz šo situāciju skatāmies tā, ka redzam, trūkst pārskatāmības. Viss ir noticis, nu, jebkā citādi, tikai nepārskatām. Dok, piekļuva dokumentiem, informācija. Tā katru reizi, kad darba ņēmēji gribēja kaut kādu informāciju saņemt un iesniedz attiecīgas pieprasījumus, piemēram, pašvaldībās un citur Milānā, viņus, viņu lūgums un prasības noraidīja. Viņam pateica, nē, tātad nekādas pārskatāmības vispār nebija. Un, un tā rezultātā taču rodas tādas visai pamatotas bažas, vai ne tā, kas noticis nacionālā līmenī. Es domāju, ka logumraksts ir jāatstāj atvērts, lai varētu noskaidrot, kāda tad būs tālākie soļi šīs izmeklēšanas gaitā. Un pēc tam mums vajadzētu mēģināt arī labāk saprast, kurš tur ir atbildīgs. Tīri, tīri tādā ziņā, kuram tad jāuzņems politiska atbildība par visu šo infrastruktūru neatbilstīgu pārvaldību Itālijā. Paldies! Neviens vairs cits nevēlas uzstāties? Šķiet, ka nē. Un tad tādā gadījumā došu vārdu vēl vienreiz lūgumbrakstu iesniedzējiem uz divām minūtēm lūdzu. Mr. Servone, the floor is yours. Sī, jū... Paldies. Darba ņēmē vēlas uzzināt divas lietas no komisijas tieši tagad. Pirmām kārtām, vai šīs eh, sankcijas attiecībā uz jauno uzņēmumu ir atcelts, ja tās joprojām ir spēkā, un vai ir taisnība, ņemot vērā to, ko esam dzirdējuši, ka ir iesākts tālāks pārkāpuma procedūras arī attiecībā uz airport handling uzņēmumu. Tie ir tie galvenie punkti. Vai šis sots ir atcelts par to, ka izveidots jauns uzņēmums, ja joprojām ir, un vai joprojām ir jauna pārkāpuma procedūras par šo jauno uzņēmumu? Nu, man šķiet, vai te nebija tā, ka Luksemburgas tiesā bija kaut kāds nolēmums jāizdara, un tā kā mums nav pilnīgi nekādas informācijas par to visu, tad varbūt jūs varat to sniegt. Vai Luksemburgas tiesa ir nākus klajā ar nolēmumu? Jeb tas notiks? Kā tas būs? Actually, that concludes. I have no. Līdz ar to, mm, nu, noslēdzas runātāja saraksts, runātāja vairs manā sarakstā nav. Es domāju, ka mums vajadzētu darīt lūko saskaņā tā, ar to, ko teica kolēģis Jārs, lūgumrakstu atstājam atvērtu. Nugaidām uz gala atbildi un pilnu izvērtējumu no Eiropas komisijas puses, bet ko varam darīt vēl pa to laiku? Varam uzrakstīt vēstuli Milānas pašvaldībai un lūgt viņiem rast atbilstīgākus, ilgspējīgākus risinājumus, kas būtu arī darba ņēmēja interesēs un arī lidostas klientu interesēs. Es domāju, ka lūk tādu soli mēs varētu spērt un viņiem parādīt, ka mēs skatāmies uzmanīgu šo situāciju. Lai arī tas ir tiesas process, kas joprojām tiek skatīts Eiropas kopienu tiesā. Norādot, ka lūk, mēs kā Eiropas parlaments arī nesam vienaldzīgi. Varam tā darīt, tā rīkosimies. Labi. Eleonora. Varbūt vēl mēs vēstulē varam vēl piemedināt, e, nu, ka nepieciešama arī pārskatāmība, tātad atsauc uz pārskatāmību, tā lai darba ņēmēji un pilsoņi varētu saņemt informāciju par šo lietu. Un varbūt īsu atbildi komisija vēl varētu sniegt, jo lūgumraksts iesniedzējs taču uzdeva divus pavisam vienkāršus jautājumus, vai ne tā? komisijas pārstāvē esat gatavs eh, nākt klajā ar pavisam īsu atbildi uz uzdotajiem jautājumiem, komentāriem, ko izteica lūguma rakstiesniedzējs? Eh, jā, visam. Jā, jā, mēs esam gatavi to darīt. Lūdzu. Pirmām kārtām jautājums, vai šīs sankcijas vēl ir spēkā. Te nu man jāsniedz neliels precizējums Te mēs nerunājam par sankcijām. Faktiski ir tā, ka ņemot vērā, ka valsts atbalsts ir pies, piešķirts nelegāli, tad tādā gadījumā šis atbalsts ir jāatmaksā, respektīvi, ka ir jā, nu, jo, nu, ne, efekti, lai efektīvi darbotos tirgus, nu, ir vajadzīga atbilstība konkurence, un tas attiec arī uz valsts atbalsta pie iesniegšanu. Un cita starpā, protams, viena no prasībām bija arī ilgtspējīgas darba vietas. Un tas tā nebija sankcija procedūra. Savukārt, ja runājam par eh, līdzekļu atprasīšanu, nu tad šī prasība joprojām ir spēkā. Komisija ir vērsies pie Itālijas, ka tā ir jāatmaksā līdzekļi un tas jādara sejā handling. Komisija tepat laikā zina, ka Sēja Hanlinka uzņēmums vairs nepastāv. Tas tiek šobrīd likvidēts. Un lieta tāda, ka pastāv šis jaunais airport handling uzņēmums. Tas aktīvi darbojas un tiek šobrīd pētīts, kā jau tik minēju iepriekš, Um, tiek veikta izmeklēšana, lai pārliecinos, vai šis jaunais uzņēmums Airport Handling ir saņēmis kādas priekšrodas, kādas labumus no šī iepriekšējā uzņēmuma Sea Handling. Nu, bet šajā lietā lēmums nav pieņemts. Un šobrīd, kā jau teicu, jums nevar prognozēt iespējamo atbildi. Pavisam īsi atbildot uz jautājumu par pārskatāmību. oficiālā izmeklēšana, ko veica komisija, eh, tiek veikta tieši tā, tādā veidā, lai pārskatāmību atkal atjaunot un nodrošinātu, tā lai tirgus dalībnieki Itālijā šajā reģionā un arotbiedrības un visi, kur šī situācija skar, varētu saņemt informāciju, skaidri paust savu viedokli, un komisija pilnīgi noteikti to paturēs prātā. Un atzinumā, ko saņēmām no SEA un no Itālijas valdības, uh, viss, visa šī informācija tiks iestrādāta. Pirms mēs to ņemsim vērā, kad komisija pieņems lēmumu. Un visbeidzot, ja runājam par valsts atbalstu, iz, valsts atbalstu izmantošanu, tad es, protams, saprotu, ka Eiropa šobrīd ir nobežījusies par dažādu veidu sociālajām sakām, kas saistītas ar uzņēmumu darbības likvidēšanu. Tāpat laikā tā joma, kur tiesība akti par valsts atbalstu piešķiršana nav sasaistīta ar šo. Mēs, tas ir saistīts pārsvarā efektīvu konkurenci, un tas arī ir šī procesa mērķis un e, pasākums. Paldies par šo papildus informāciju. Nu, tad rīkosimies tā, un es arī to vēlreiz atkārtoju. Paturam lūgumu rakstu atklātu, sagatavoju, gaidam pilnu Eiropas komisijas atbildu un nosūcam vēstuli Milānas varas iestādēm, pievēršoties pārskatāmības jautājumam, darba ņēmējiem. Lūk, tā turpinām darbu. Paldies, ka atnācāt pie mums. Turpināsim sakot situācijai. Tagad nākamais lūgumraksts par dzeramā ūdens kvalitāti Basku zemē. Mums ir pievienojis Velasko kungs, kurš pārstāv lūgumraksta iesniedzēju. Jūs esat šeit, jā, un tagad došu vārdu jums. Piecas minūtes redzēsim arī video šķiet. Where is, miss, where is the petitioner? Kur ir lūguma raksta iesniedzējs? Jā, jūs satur lieliski. Prieks jūs redzēt. Vārds jums 5 minūtes. Inguratzen gaituzten etxe hauetan, lindanos kutsatutako ura edan dute azken sei urteetan.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 Labdien! Pirmkārt, liels jums paldies par sniegto iespēju ierasties šeit un runāt par tēmu. Šī jau ir trešā reize, kad esam Eiropas parlamentā. Es nevēlos pārāk gari izplūst, jo video, manuprāt, ļoti labi atspoguļoja situāciju. Esam iesūtījuši arī visus atbilstošos dokumentus. Jums būs pieejams gan ziņojums, gan arī lūgumraksts. Mēs gribētu lūgt lūgumrakstu komiteju vērst uzmanību uz šo problēmu, lai Eiropas parlaments varētu aicināt visas institūcijas, gan reģionālās, gan valsts līmeņa institūcijas, lai tās sadarbotos un atrastu risinājumu. Mūsu institūcijas izliekas neko neredzam, viņi tikai nodod šo jautājumu vienu otrai, mm, saka, ka tā ir citu uh, iestāžu atbildība, un problēma ir tajā, ka nesam uh, spējuši neko īsti panākt. Ir astoņi galvenie punkti. Pirmkārt, gribam, lai mūsu iestādes konstatētu un raksturotu mums piesārņojuma avotus. Vēl vēlamies, lai tiktu pieņemts lēmums, kurā skaidri pateiktu, ka visas upes un upju gultnes, ka tās nedrīkst, upes un upju gultnes nevar tikt izmantotas ūdens iegošanai cilvēku uh, patēriņam. Mēs nevēlamies, lai vietie cilvēki tiktu pakļauti piesārņotāju ietekmē. Mēs vēlamies, lai tiek veikta izveklēšana, lai tiktu pie atbildības saukt cilvēkus pie tā ir vainīgi, lai tiktu piemērot gan administratīvi, gan krimināli sodi. Uzskatām, ka ir jāparedz pienācīgs budžets visu pasākumu veikšanai, un visbeidzot ir jābūt pastāvīgai informācijai un caurskatāmībai, ir jāsniedz informācija visiem pilsoņiem. Tikai strādājot kopā un iesaistot visas institūcijas, gan nacionālas, gan arī Eiropas parlamentu, mēs spēsim atrast nepieciešamo risinājumu šai problēmai. Lielas paldies, tā kā mums ir ārkārtīgi daudz jautājumu šodienas darba kārtība. Atvainojos, ka man jūs jāpārtrauc, bet tiešām ir jāvirzās uz priekšu. Tagad vērsīšos pie komisijas. Mums pievienojas Gomesa kungs. Vārds tagad jums, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Kā redzējāt video, tad lūgumraksts ir par Lindena piesārņojumu Tas ir tāds a, nosaukums a, pesticīdam, kurš, kur uzskata par kaitīgu cilvēku veselībai. Tā ir viela, kas uh, nāk no ūdeņiem, kas nāk no asaču un kas piegādā ūdeni dažādām kopienām Viskājas provincē. Viskājas provincē. Ja runājam par risku cilvēku veselībai, tad atkārtošu, ka tas ir svarīgs jautājums Eiropas komisijai, vidas ģenerāldirektorātam, kurš ir saņēmis informāciju par situāciju, tiklīdz informāciju saņēmām, uzsākām izmeklēšanu un uzdevām jautājumus nacionālajām iestādēm Tātad uzdevām jautājumus par atbilstošu Eiropas Savienības likumdošanas piemērošanu, bet Eiropas komisija var iesaistīties tikai jautājumos, kurus aptver Eiropas Savienības tiesība akti. Tādēļ šī izmeklēšana koncentrējās uz Eiropas Savienības tiesību aktos uh, iekļautajām normām par dzeramā ūdens kvalitāti. Pirmkārt, pārliecinājumais, vai tikt atbilstoši piemērota 9883 direktīva par cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāti. Tajā ir iekļaut zināmi parametri un kritēriji, kas uh, nosaka to, ka ūdens atbilst visiem nepieciešamiem standartiem un ir patiesi dzērāms. Uh, ja uh, cilvēku patēriņam paredzētais ūdens uh, atbilst visiem parametriem, uh, vai noteikti to vairs atbilst visiem parametriem, tiek veikts, tātad, tātad izmantojot ūdens paraugus, kas faktiski tātad iztek no um, krāniem mājasaimniecībās. 2008. gada jūlijā bija incidents saistībā ar Lindenu, un tolaik Spānijas iestādes veica visus nepieciešamos pasākumus, lai a, novērstu un risinātu piesārņojumu incidentu. Saskaņā ar informāciju, ko saņēmām no Spānijas iestādēm, tas šis piesārņojuma periods ilga maksimums trīs mēnešus. Tātad laika periods no tātad, kas tika konstatēts, un, protams, ūdens iegūšana no Ajolas rezervuāra tika pārtraukta un tika meklēti alternatīvi ūdens avoti. Kompetentās iestādes mēģināja atrast piesārņojuma avotus. Darbs jau tika veikts arī iepriekš, bet viņi pastiprināja savas pūles. Un galvenais mērķis bija, protams, novērst jebkādus lindēnu piesārņojuma avotus. um, paraugu analīžu rezultāti pēc tam, kad tika atsākts ūdens izmantošana no Ajolas ūdenskrātuvas, pārbaudītie, uh, pārbaudīt ūdens paraugi atbilda direktīvā 98.83 iekļautajiem kritērijiem. Uh, Un ir paredzēts robežu vērtības dažādiem pesticīdiem, kas, kuru, kuri ir pieļaujami dzeramajā ūdenī. Pašlaik tātad šis pieļaujamais līmenis proti 0,01 mg lindēnam un 0,0 0,25 nu, kopējam pesticīdu piesārņiem. Tātad noteiktie parametri tiek izpildīti. Komisija plāno veikt riska izvērtējumu, vai negadījums ar lindēnu piesārņojumu ietekmēja cilvēku veselību. Pakļaušanas periods bija trīs mēneši, un tika uzskatīts, ka cilvēki uh, netika pakļauta būtiskam riskam, jo uh, šis uh, periods nebija pietiekami ilgs. Vietējie iedzīvotāji tika informēti par situāciju, tiklīdz uh, tika konstatēti piesārņojuma iemesli. Komisija uzskatīja, ka netika veikt nekādi pārkāpumi, proti, ka netika pārkāpta direktīva 98883. Komisija ne tikai izmeklēja ūdens e, kvalitāti. Viņi tātad tika pārbaudīts ūdens, ko saņem cilvēki savās mājās. Mēs arī pārbaudījām arī ūdens e, pamatdirektīva tika ņemta vērā. Un tā tad par um, labu visu ūdens krātuvi stāvokli no 2015. gada. Un tā tad te piemērojama arī direktīva 2008. gada 85. par dažādu ķīmisko vielu klātbūtni ūdenī. Tas ietver arī lindenu. Esam saņēmuši atbildi no Spānijas iestādēm, varam apliecināt, ka Spānijas iestādes regulāri pārbauda ūdeni un ir skaidrs, ka ūdens paraugi atbilst uh, visiem attiecīgajos piemērojamies tiesību aktos noteiktajiem parametriem. Upes kultnes pārvaldības plāns parāda, ka Ojolas ūdens krātuve ir sasniegusi laba stāvokļa uh, stā, kritērijus, at, arī attiecībā uz HCH saturu, un tam ir paredzēts 50 miljonu eiro budžets. Um, Eiropas komisija vēlreiz uzskata, ka direktīva nav tikusi pārkāpta, un mēs nevarējām turpināt izmeklēšanu, jo tika izpildīti visi Eiropas Savienības noteiktie, noteiktās prasības. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu kolēģiem. Uh, Horisī kungs atvainojas, ja nepareiz izrunājos vārdu. Vārds jums. Pavisam jauka izruna. Paldies! Paldies priekšsādātāji! Mm. gribētu teikt, ka es saprotu, kā komisija promisija, ka komisija saprot tātad, ko, uh, ka tiek izpildīti noteiktie parametri, bet jānorāda, ka pilsoņi neuzskata, ka problēma būtu atrisināta, Un pilsoņi uzskata, ka iestādes nav spējušas konstatēt precīzus piesārņojuma avotus. Un, manuprāt, ar to pietiek, lai komisija varētu vērsties pie iestādēm, pie kompetentiem iestādēm, lai tās savā starpā sadarbotos, jo pašlaik viņas nesadarbojās, viņas vienkārši uh, liek tērē laiku, un tas tikai palielina pilsoņu bažas. ir ļoti svarīgi, lai tiktu pieņemti izlēmīgi un atbilstoši pasākumi un jāiekļauj arī, mm, arī sociālās kustības. Ir jārīkojas ne tikai tādēļ, ka runa, ka runa ir ne tikai par Ojolas ūdens krāto, bet arī par citām, citiem reģioniem. Es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu iesaistīties Un nu, jautājums ir pietiekami svarīgs, lai tas būtu pelnījis jauna Eiropas ziņojuma sagatavošanu par to. Paldies, un tagad Sebastiāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas komisijas pārstāvja atsaucās uz brīdi, kad ūdens, ko lietoja iedzīvotāji, neatbilda Eiropas Savienības veselības standartiem, un tas tika aprakstīts kā specifisks konkrēts incidents, bet es to gribētu saukt par precedentu. Mums nav pierādījumu, ka situācija neatkārtosies, jo mēs nezinām, kādi ir precīzie piesārņojuma avoti. Lindēna problēma ir problēma daudzos Eiropas reģionos, bet šajā konkrētajā gadījumā a, problēma ir vēl nopietnāk, jo neviens nezin, kur precīzi ir avots, kuras straumes kādi avoti ievada šo piesārņojumu ūdenskrātuvēm. Tas rada papildu problēmu. Es domāju, ka komisijai vajadzētu vērsties pie iestādēm ar šādu jautājumu. Vai tās var apliecināt visiem, ka jauni incidenti neradīsies, un es domāju, ka viņi nevarēs uh, to apliecināt, jo nav zināms precīzi Lindena avots. Ir jāuzlabo koordinācijas starp iestādēm, tas arī ir tas, ko vēlās iedzīvotāji. Tātad paraugu ievākšana pēc uh, piesārņošanas incidenta, manuprāt, ir pilnīgi bezjēdzīga. Ir jānodrošina tas, ka uh, piesārņojums nenokļūst ūdens eh, avotos. Ir tiešām vēl daudz, ko mēs varētu darīt. Manuprāt, konkrētais gadījums bija precedents, un tas var atkārtoties. Paldies! Es atvainojos, ka, jā, tiešām nevar saskatīt, ir ārkārtīgi saulēns telpā, un eh, neredzēju, ka vēl kāds vēlas izteikties. Vārds jums lūdzu. Paldies, saka Albils kundze. Man šķiet, ka šeit ir pilnīgi skaidrs vidas piesārņojuma gadījums, kas saistīts arī ar ietekmas cilvēku veselību. Cilvēki ir bijuši pakļauti piesārņojošas vielas iedarbībai, dzīvnieki un cilvēki patērē šo ūdeni un skaidri redzams, ka valsts iestādes nav risinājušas jautājumu. Un, kad es saku valsts iestādes, es te runāju par nacionālajām un reģionālajām iestādēm. Un tāpēc es gribētu atbalstīt uh, lūguma rakstiesniedzēju uh, teikto un arī Hurisdikunga iesniegto prasību mums ir nepieciešams atbilstošs ziņojums par eh, lindenu pielietojumu Eiropas Savienībā, ieskaitot arī šos minētos eh, upju rezervārus un arī citus gadījumus, kāda varētu būt Eiropas Savienībā. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu Eiropas līmeņa ziņojums par eh, piesārņojumu ar lindānu. Tāpat domāju, ka būtu ļoti labi, iesniegt visus šos lūgumrakstus vidas komitejai šeit Eiropas parlamentā tā vai nākamreiz, kad tiek pārskatīta ūdens ietver direktīva un kad tiek grozītas citas saistītās direktīvas, tad šis lūgumraksts un tā saturs tiek ņemts vērā. Paldies! Tagad redzu visus šajā telpā, bet, nu, ir aizvērts žalūzijas, saula vairs neredzam. Neviens vairāk nav pieteicies. Karvetkungs un Lavriekungs. Kalvetas kundze lūdzu vispirms. Paldies, priekšsādātājs atkal Vetkungs. Es esmu saskāries ar šo problēmu ar Lindānu piesārņojumu jau kādu laiku, un tas sākās Argonā, Spānijā. Manuprāt, tas ir eh, ļoti labs gadījums, lieta, kur eh, lūgumrakstu komiteja ko var darīt. Kā jau es teicu, mēs neesam šeit kādu sūdzību saņemšanas iestāde, bet eh, mēs pieņemam, mēs piedalāmies likuma izstrādē, tātad mēs nākam klājā ar iniciatīvām. Neesmu pārliecināts, vai ir bijuši cietušie tātad cilvēki, kas ir cietuši tieši no šīs lindāņu piesārņojuma, bet jebkurā gadījumā domāju, ka tā ir Eiropas rakstura problēma. Lūguma rakstu iesniedzēji ir iesnieguši leģitīmu lūguma rakstu, bet uh, fakts, ka tas ir noticis Spānijā, tam nevajadzētu aprobežot šos problēmu tikai ar Spāniju. Es domāju, ka lūguma rakstu komitejai jānosūta šos lūguma rakstus vidas komitejai un uh, jālūdz. Ja mūsu komiteja un Eiropas komisijai izstrādāt ziņojumu par šo problēmu kopumā, jo mēs te runājam par ko, kaut ko ļoti specifisku, konkrētu. Un, protams, mums jānodrošina nepieciešamie resursi. Aragonas gadījumā te jau viss sākās 90. gados. Bija kalnrūpniecības uzņēmums, nu ne tas, kas, par kuri šoreiz runa, bet par citu tā tad ir nepieciešama līdzekļi. jo šī ir Eiropas līmeņa problēma. Jā, protams, tas nenozīmē, ka Spānija nav tā, kas ir cēlus trauksmi. Man šķiet, ka šeit pastāv tādas latentas briesmas, riski. Domāju, ka Tas ir jāiesniedz vidas komitejai un mums ir jāprasa Eiropas komisijai izskatīt šo jautājumu par piesārņojumu ar Lindānu. Liels paldies, Lavriekungs. Paldies priekšsēdētāju un uh, pateicos par jūsu labo izrunu franču valodā. Gribu atgādināt, ka mēs esam šeit lūgumrakstu komitejā un uh, esam uh, Eh, atbildīgi par šo jautājumu. Notikums Spānijā es uzklausīju lūguma rakstu iesniedzēju un komisijas skaidrojums, lai konstatētu, ka atbilstoši tiem elementiem, ko esam saņēmuši no komisijas, neviens Eiropas Savienības eh, mm, teksts eh, nav pārkāpts un ir veikti pasākumi, lai mēģinātu risināt šo eh, piesārņojumu situāciju, kas ir sāksies 2008. gadā. Tā tad, nu, katrs ir darījis savu darbu, runājot eh, par šo lietu, un man ir priekšlikums no tautas partijas puses lūgumrakstu komitejai Tā tad izteikti konstatēt, ka katrs ir veicis savu darāmo, ņemot vērā lūguma rakstiesniedzēja iesniegtiem elementiem un uh, attiecīgi veiktie analīzei. Mums nepieciešams tātad uh, saglabāt šo lietu atklātu, atvērtu, kamēr nebūs izanalizēts viss uh, iesniegtais un gribu aicināt kolēģis, kuri nenāk uz katru šo lūguma rakstu sēdes komiteju komisijā saprast, ka ir jārisina daudz plašāks jautājums, īpaši piesārņojums ar Lindānu, un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs nesam vidas komiteja, mēs esam lūgumrakstu komiteja, un uh, mēs nevaram aizstāt kādu citu komiteju attiecībā uz likumdošanas um, uh, iniciatīvas uh, tiesībām. Uh, Mēs izskatām ļoti dažādas tēmas, mēs esam komiteja un esam izsmēluši šajā gadījumā savas uh, iespējas, un, uh, bet mums tepat laikā ir arī pienākums konstatējot tad, uh, ja. Um, tad nodrošināt, lai dažādas iestādes veiktu savu darbu, un tas attiec arī uz šo konkrēto jautājumu. Esmu aizstājēja loceklis eh, lūgumrakstu komitejā un, eh, nu, neesmu pret to, ka griežās pie vidas eh, komitejas, lai attiecīgi piedalītos šajās debatēs, jo tas ir tāds daudz plašāks jautājums. Es tātad pieticīgi no savas puses gribētu aicināt saglabāt atvērtu šo lūgumrakstu līdz brīdim, kad mums būs veikta papildus pētījuma analīze tieši par uh, Lindānu problemātiku, un uh, man ir pārāk liels uh, respekts pret vidus komitejas uh, locekļiem, lai kaut kādā veidā iebraukt viņu kompetencēs un uh, nevajadzētu kaut kādā veidā uh, sāsnāt šo situāciju un pārāk ātri noslēgt šo dosjē. Paldies! Un Ajala Senders kundze nākošā. Paldies, priekšsādātāji! Liels paldies, ka ļaujat arī deputātiem, kas nav lūgumrakstu komitejas dalībnieki, piedalīties sēdē. Lūgumrakstu komiteja izskata jautājumus, ko iesnieguši pilsoņi. Un eh, jūs palīdzat Mm, iedzīvināt eh, lūgumrakstus, kuri varbūt jau ilgu laiku ir aizmirst un kuriem nav pievērsta uzmanība. Es eh, darbojos budžeta kontrolas komitejā un mums eh, ir problēma ar Kastoro projektu finansēšanu. Un esmu pār to, lai šīs lūgumraksts arī nākošais tiktu nodots vidas komitejai. Tagad par Eiropas komisijas teikto par eh, ceramā ūdens kvalitātes nodrošināšanu un ūdens ietvaru direktīvu. Domāju, ka mums ir eh, jāatver viss šis jautājums par piesārņotu augsni, jo tas eh, netiek šobrīd atbilstoši darīts. Nav runa tikai par Spāniju, ir gadījumi arī Francijā, tātad Lindāna piesārņojuma gadījumi, tāpat arī Vācijā, Hamburgā atbilstoši informācijai, ko esmu saņēmusi. Tātad, jā, tā ir, ka jautājums par piesārņotu augsni zemi, tas joprojām nav atbilstoši izgaismots. Bet mēs zinām, ka šis uh, lūguma iesniedzējs un arī nākamais uh, lūguma raksta iesniedzējs, ka viņi pārzina šo problemātiku. Mums ir nepieciešama, nu, varbūt kaut kāda karte par uh, to, kas notiek ar Lindānu piesārņojumu. Jāzina, jāsaprot, kā Lindāns tiek pielietots un kā tas atstāja savas pēdas Eiropas Savienībā, tā lai mēs varētu atbilstoši rīkoties, izstrādāt darbības plānu, jo Šis ir ļoti uh, izturīgs uh, piesārņotājs. To nav viegli, tā teikt, ierobežot, un uh, to arī nav viegli apstrādāt, pārstrādāt pēc tam, jo tad, kad tiek noņemta piesārņota augsnes daļas lānis, tad atkal nezinām, ko tālāk ar to darīt. Nav pietiekami pētījumi, ko ar to pasākt, kā ko darīt ar eh, šiem eh, augsnes, eh, savāktiem augsnes krājumiem, tāpat kā tas ir arī ar citām piesauņojušām vielām Spānijā un Francijā, bet Eiropas Savienībā ir pieredze un zināšanas. Tās nesaistās tikai ar ūdens kvalitāti, bet vispār tātad, ko darīt, kā apstrādāt piesārņot augsni. Tāpēc es gribētu aicināt kolēģus prasīt Eiropas komisijai nākt klajā ar šādu lindāna piesārņojuma karti, ja tā to varētu nosaukt, un raudzīties, kā tas ietekmē uh, ūdens resursus un lauksaimniecības resursus, tātad te runa par ūdeni cilvēku patēriņam un lauksaimnieciskam pielietojumam. Jo pretējā gadījumā tas būs konkrētu pašvaldību ziņā, kurām nu, ir bijusi tā nelaime, ka ir notikuši šādas piesārņojums, nu tad šīs pašvaldības tikt atstātas pašas savā ziņā, lai tiek ar to visu galā. Mēs jau rīt ietvaros darījām kaut ko līdzīgu un domāju, ka šādi vajadzētu rīkoties. Paldies, ak, priekšsādātāji, to mēs esam noslēguši runātāju sarakstu. Došu vārdu Velasko kungam, lūgumrakstiesniedzējam, vai jūs varētu īsi izteikt kaut kādu kopsavilkumu, mazāk kā divas minūtes jums tiek dotas, lūdzu. Nav iesnēgts mikrofons. Paldies, es tikai gribēju paskaidrot situāciju, priekšsādātājs kundze. Dokumenti un šī iesniegtā informācija, nezinu, vai tā ir no valsts vai reģionālām iestādēm. Šī informācija nav pilnīga, mēs prasījām kopiju, bet uh, mēs to arī nesaņēmām. Un arī šādu sūdzību esam izteikuši. Tad, tur, kur uh, šajā ziņojumā rakstīts, ka a, uh, problēma ir atrisināta, jo ir likvidētas, likvidēta divi atvērtuma poligoni, jā, tie tika sakopti, bet 2014. gada decembrī bija vēl viens uh, notikums, incidents. 258,5 nanogrammas litru tika konstatēti. Tā kā domāju, ka šis konkrētais incidents parāda, ka jautājums nav atrisināts un iestādes nezina, kāda ir faktiski avota un no kurienes nāk šis lindāns un kā tas nonāk ūdens rezervārā, ūdens tilpnē. Mums, protams, ir um, jāplūko arī jautājums uh, par uh, lauksaimniecības dzīvniekiem, jo nedrīkst pieļaut, ka tie ganās piesārņotās eh, zonās vai dzer piesārņot ūdeni. Tātad, ja Spānija savu māju pati nevar sakārtot, nu, mēs nevaram pieļaut, ka vienkārši tiek ignorēts šis jautājums. Mēs varēsim rast risinājumu tikai tad un ja mēs visi sāksim strādāt kopā, un tāpēc nepieciešams visiem sēsties pie galda, un mēs tik tiešām aicinam nodrošināt, lai tas viss reāli notiktu. Paldies! Tātad eh, Spānijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē un arī Basku reģionu delegācija ir aicināta uz eh, šo sanāksmi šodien, un šis nav jauns eh, darbkārtības jautājums mūsu komitejā jau iepriekšējā sasaukumā 2014. gadā martā. Šī komiteja rakstīja vēstulī Basku reģiona vietējā pašvaldībai un ūdens apgādes kompānijā, lai saņemtu informāciju. Vienīgā reakcija, ko mēs saņēmām, bija no Basku reģiona pārvaldības, un tajā nebija tādas reālas informācijas, tikai solījums eh, atrakstīt mums vēlāk, bet līdz šim tā arī neko nesam saņēmuši. Uh, Tā tad tāds arī paskaidrojums no manas puses. Tālāk turpinājās diskusijas ar eh, lūgumrakstu iesniedzējiem par to visu, un, eh, protams, tas ir visu interesēs zināt, saprast, no kurienes eh, nāk šis piesārņojums. Nu, šķiet neviens to nezina. Un kolēģiem ir taisnība, mums ir jās, jāsaglabā šī, šis lūgumraksts kā atvērts un jāuzstāj un jāprasa basku iestādēm sniegt pilnīgu informāciju. Tātad pilnīgu informāciju no pašvaldības par to, kur ir šis avots, jo tas ir ļoti bīstams eh, pesticīds, eh, bīstams cilvēku veselībai. Kolēģi arī norādīja, ka mums jāiesniedz šis lūgumraksts, tāpat arī nākošais, par ko mēs runāsim, vīdes komitejai. Un viņiem, principā, vajadzētu lēmt, kā turpināt darbību, bet, nu, ko mēs varam darīt, kas mūsu pilnvarās, tātad nodot to tālāk ar ieteikumu vēstuli, aplūkot šo jautājumu, vai tā mēs varētu rīkoties ļoti labi. Un nākošais darba kārtības jautājums ir eh, par to pašu, bet tā kā mums ir lūgumraksta iesniedzēji no īrijas, un viņiem laiks ir eh, ierobežots, viņiem jādodas atpakaļ uz īriju, vai mēs varētu darīt sekojoši. Mēs izskatām tagad 11. darba kārtības jautājumu, un pēc tam atgriežamies pie 10. jautājumu, vienkārši lai nodrošinātu to, ka lūgumraksta iesniedzējs varēs tikt, eh, varēs tātad piedalīties sanāksmes sēdē par savu lūgumrakstu un pēc tam tikt atpakaļ uzreiz, atpakaļ uz īriju vai kolēģi neiebilst. Ļoti labi, ļoti laipni no jūsu puses. Tātad tagad mēs runāsim par uh, lūgumrakstu 1674 2013, ko iesniedz Pēters Makju, uh, kuram ir pievieno divu parakstu par lauksaimniecības subsīdijām. Un pēc tam uh, runāsim par lūgumu rakstu 1022 2012 arī no īrijas par Eh, kļūdainu noteikumu nosacījumu piemērošanu attiecībā uz vienreizējiem saimniecības maksājumiem un mazāk attīstīt reģionu schēmām Golvajā, Īrijā. Bet vispirms, kā es teicu, došu vārdu Pīteram Makjūkungam. Maksimums piecas minūtes. Kur jūs esat zālē? Tātad apmēram šeit vidū. Liels prieks redzēt jūs mūsu komitejā un tātad lūdzu. Vārds jums. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, ka arī atļāvāt mums izteikties agrāk nekā paredzēts darba kārtībā. Mēs pārstāvam, es tātad es un mana māsa Helēna, mēs pārstāvam savu tēvu, Pīteru Makju, bet lūgumrakstu iesniedzēju, jo viņš nevarēja ierasties, jo viņam ir 82 gadi un viņš ir um, ratiņkrēslā, un es tagad nolasīšu viņa vēstuli. Uh, cienījamie komitejas locekļi, es uh, ļoti novērtēju to, ka esmu uzaicināts uz šo sanāksmi, tomēr uh, nevaru atmeklēt šo sēdi Un tiem, kas varbūt nezina lietas būtību, pāris minūtēs pamēģināšu izskaidrot mūsu situāciju. Es uh, piedzīvoju 90. gadā uh, eh, nelēms gadījumu, kļuvu daļai par invalīdu, man kreisā roka ir amputēta. Līdz uh, šim negadījumam mēs veicām lauksamniecisku darbību, mums bija apmēram 1,3 eh, lielo vienības uz hektāru. Mana sieva arī strādāja šajā saimniecībā un eh, mums eh, bija nolgots strādnieks. Mēs joprojām turpinam šo cilvēku nodarbināt no 91. līdz 93. gadam, bet 93. gada laikā mana sieva nejūtās labi un šī gada septembrī viņai um, daļai tika izoperēts kuņģis, kuņģa vēža dēļ, tā kā mana sieva. Uh, galvenokārt pārvaldīja mūsu saimniecības darbību, mēs nolēmām, ka ņemot vērā viņas smago slimību, vairāk nebija iespējams viņai turpināt uh, lauksaimniecisko darbību, un mēs nolēmām izīrēt savu zemi 94. gadā vietējam uh, cilvēkam, kurš varētu rūpēties par uh, mūsu saimniecību un saglabāt galām pulku, līdz mans eh, dēls Maikls būs pietiekam vecs, lai varētu pārvaldīt mūsu saimniecību. Eh, bet eh, īrijas lauksemsības departaments nepieļā to, ka mēs izīrējam savus lielopus un mums 94. gadā atkal ar ārēju palīdzību jāatgriežās pie saimniecības. Dažus gadus saimniecība gāja labi, man sijos veselība nostabilizējās un viņa atkal spēja pārvaldīt mūsu saimniecību. 97. gadā mēs iestājāmies jaunā schēmā un mē, mūsu dēls arī apmeklēja lauksemcības koledžu, lai viņš varētu pārvaldīt šo saimniecību. Līdz 99. gadam atkal man sieva, diemžēl, cieta no vēža. Dēls skolā, koledžā mācījās un mums nebija nekāda vairāk risinājumu. Mēs pārdevām lielopus. Uh, Līdz 2001. gadam dēls bija ieguvis lauksaimniecības izglītību un, ņemot vērā mūsu ganāmpulku samazināšanu kopš 90. gada, saimniecība darbojās tikai ar 50% kapacitāti. Šajā pašā gadā mēs sākām procesu palielināt savu lopu ganāmpulku, bet mēs nezinājām, ka šie kļūs par atsaucas gadu vienotiem maksājumiem, un tā ir arī, tā ir arī problemātika. Lauksaimniecības departaments novērtēja e, šo vienreizējo maksājumu, e, balstoties uz e, tikai daļai mūsu kapacitāti, un tas arī bija gads, kad mana sieva nomira. Nešaubos, ka ja mana sieva nebūtu mirusi, tad šis maksājums būtu daudz lielāks, balstoties uz šo references periodu. Tā kā mūsu rādītājs 1,3 lielops uz hektāru un tā kā mūsu ganāmpulks bija samazinājies līdz tikai četriem lopiem 2000. gadā, tad vienotais maksājums mūsu saimniecībai tika devaluēts 168 eiro uz hektāru. Uh, Pirms un eh, arī referents gadā 2000. un 2002. mēs eh, veicām darbību ar pilnu jaudu, un ja tas būtu, nebūtu gadies tik neveiksmīgi mūsu saimniecībai, tad mēs saņemtu daudz lielāku finansiālu atbalstu. Mēs te neprasam kaut kādus eh, nepamatot palīdzību, bet prasam to, kas pienācās mums smaga darba rezultātā. Uh, Tā kā tagad ir 2016. gads un eh, šie maksājumi balstās uz eh, atcaucas gadiem 2000. un 2002. gadu, tad eh, pozitīvs risinājums mūsu gadījumā būtu mums ļoti nozīmīgs, jo, ja tas būtu pareizi, tad mēs varētu nevis strādāt ar zaudējumiem, bet ar pēļņu. Es ceru, ka jūs sapratīsiet šo dilemmu, kādā mēs esam attiecībā uz šo vienoto maksājumu. Mēs gribam lūgt, lai mūsu lūgumraksts tiktu saglabāts atvērts turpmākai izskatīšanai ar cieņu uh, Pīters Makju. Paldies! Fine, thank you. Liels paldies! Dodu vārdu kolēģiem, jo uh, lūgumrakstu komiteja nevar atbildēt uz jūsu konkrēto lūgumrakstu, bet uz uh, otru dodu vārdu kolēģiem. Pīters Jārs, pirmais lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Tas, ko aprakst lūgumraksta iesniedzējs, ir ļoti sarežģīta problēma, runājot par tās uh, radīto rezultātu. Parasti es teiktu, ka mm, mums vajadzētu palīdzēt jebkādā veidā. Jā, mums ir kaut kādā veidā jānosaka pamats, kaut kāda kritērija, kaut kāda bāze, un to es zinu arī no savas pieredzes eh, savā eh, zemē noteikumi tiek eh, paredzēti, bet, ja ir sarežģīti gadījumi, tos vajadzētu izskatīt, kāpēc tas netika darīts šajā gadījumā, nu, cik man zināms. Un arī atbilstoši komisijas eh, teiktajām tās eh, sniegtajā pirmajā atbildē, kā šie ir Eiropas noteikumi un tie nosaka, ka mēs esam pieņā, pieļāvuši zināmas manevrēšanas iespējas um, dalībvalstu iestādēm, bet es nezinu, kāpēc dalībvalsts iestādes nav izmantojušas šīs uh, manevrēšanas iespējas. Tāpēc ierosinu sekojošo, ka vēlreiz mēs rakstam, tātad griežamies pie dalībvalsts iestādēm, jo visā visumā tās ir vietējās iestādes, kuras ir te pozīcijā, kuras, ka viņas var palīdzēt. Viņas ir vistuvākās šai saimniecībai, un situācija tik tiešām ir bijusi ļoti smaga. Uh, Un visā visumā ir veids, kā palīdzēt šādā situācijā, un es nezinu, kāpēc tas nav ticis darīts šajā konkrētajā gadījumā. Mani ļoti interesētu atbilde, varbūt komisija var sniegt atbildi, jo tā varētu teikt, ka no Eiropas viedokļa mēs esam ieviesuši likumus un reformas un tā tālāk, bet ir īpaši gadījumi, kurus varētu taču ņemt vērā vietējā līmenī. Un Es negribētu nolikt šo lūgumu rakstu malā, es gribētu, lai tas paliek atvērts un vajadzētu rakstīt dalībvalsts iestādēm un prasīt, kāpēc tās ir pieņēmušas atbilstošu lēmumu, šādu lēmumu, jo reforma ir aprakstīta uz simts lapas pusēm, bet ir īpaši gadījumi, īpaši apstākļi, par kuriem varētu sarakstīt 200 lapas puses, un tas ir ārkārtīgi nožēlojami, ka šāda situācija manevrēšanas iespējas nav attiecināts uz šo gadījumu, un tas ir radījis, radījis milzīgus ieņēmumu zaudējumus. Tiešām ar nožēlu to secinu. Komisija eh, vēlētos, lai tas daudz labāk tiktu risināts tā, ka no nu, es ierosinu rakstīt valsts iestādēm, un tagad eh, nākošam runātājiem vārds kārtīma. Thank you, um, chairperson. Paldies priekšādātā. Nesmu lūgumrakstu komitejas loceklis, bet esmu īrijas deputāts šai parlamentā un darbojos vēl lauksamniecības komitejā. Un varu tikai un vienīgi piekrist jūsu priekšlikumam. Tāpat arī publiski gribu lūgt lūgumrakstu komitejai šo dokumentu, lūgumrakstu vēl neslēgt. Un rakstīt vēstuli at uz attiecīgajām īrijas struktūrām. Tāpat arī gribētu ierosināt šo lūgumu rakstu izpust nodot tālāk agrī komitejai ar lūgumu sniegt atzinumu. Jo kā īrijas deputāts man jāsaka izjūtu kaunu par to, ka lūgumrakstu komitejas iesniedzējiem vajadzēja eh, tik ilgu laiku, lai vispār ierasto šeit. Es domāju, tam bija jāto patrisinātam, ja vīri jau uz vietas. Lielas paldies, ar to ir noslēdzies arī runātāju saraksts, kas man ir priekšā par šo jautājumu, līdz ar to pārējiem tālāk pie iepriekšējā pavisam drīz tas jau, bet vispirms vēl gribu norādīt, ka īrijas lauksaimniecības ministrs nav atbildējis uz mūsu prasību, ko ja viņam uzrakstījām. Bet saskaņā ar nesen mūsu rīcībā nonākušo informāciju viņš gatavo atbildi šobrīd. Nu, un cerams, ka tad pēc pāris dienām šāda atbilde, vai nu pavisam drīz, tad varētu arī pie mums nonākt. Tāpēc, nu, mēs nevēlamies rakstīt viņam vēlreiz, un tā, ja viņš šobrīd jau gatavo vēstuli, tā tad, nu, lūk, darbs, kas norisinās. Saskaņā ar informāciju, ko sniedza pastāvīgā pārstāvniecībā, šis logumraksts ir izskatīts individuāla apelācijas procesā, tas šobrīd tā norisinās īrijā. Ko es gribētu darīt, un es gribētu arī jums, ehm, kā logumraksts iesniedzēju pārstāvjiem, teikt, nodot viņam tālāk mūsu līdzjūtību. Uh, un e, mūsu laba vēlējumus tiešām ārkārtīgi skumji, ka viņam nācies piedzīvot visu šo traģisko situāciju. Un, protams, ka lūgumu rakstu atstāsim atklārtu līdz brīdim, kamēr saņemsim īrijas ministrijas atbildi. Nu, un, protams, mēs tāpat arī nosūtīsim šo lūgumu rakstu e, informācijai agrī komitejai. Ja? Tad līdz ar to noslēdzam. Um, Eh, ar šiem vārdiem diskusijas par šo lūgumrakstu un ceru, ka tas ir, nu, ļāvis jums attiecīgi arī tagad paspēt uz lidojumu un tā tālāk. Nu, tagad iesim atkal atpakaļ, atgriezīsimies pie lūgumraksta 1022 no Šona Lolesa par valsts iestāžu kļūdainu noteikumu nosacījumu piemērošanu attiecībā uz vienreiem zemniecības maksājumiem un mazāk attīstītu reģionu schēmām Golvajā īrijā. Deivids Skalons ir klāt un, jeb, ja, ne? Kāds cits? Ai, ja, lūk, jūs esat šeit, šai pusē. Lūdzu, jums apmēram 5 minūtes. Liels paldies! Es esmu Devits Skelens, esmu vidas konsultants, kas pārstāv Šonu Lolesu. Pavisam īsi informācija. 2010. gadā Loles kungam bija iespēja eh, tiesības uz zemi par 90% šīs tiesības tika samazinātas neļaujot izmantot zem lauksaimniecībā. 2012. gadā viņš sūdzējās lūgumrakstu komitejai, lūgumrakstu izskatīja 2013. gadā un komiteja prasīja lauks, īrijas lauksaimniecības ministrijai veikt neatkarīgu inspekciju attiecībā uz šīm viņam piedarošajām zemēm. Iz, precīzais formulējums bija tāds, ka īrijas lauksaimniecības ministram jāveic jauna neatkarīga inspekcija. 2014. gada janvārī lauksaimniecības apelācija izskatīšanas birojas inspicēja šo te kopēju izventojamo zemi, kas kopumā bija attiecīgā apmērā un konstatēja secinājumus, ka nav nekādu pie, pierādījumu, kāpēc, lai būtu 2010. gada inspekcijas rezultāti jāapšauba. Turklāt viņi teica, ka nav nekādi pierādījumi, ka tur būtu kādi lopi, zirgi vai govis inspekcijas dienā. Uh, Vispirms man arī jāsaka, ka viņi tur, protams, bija 2014. gada janvārī, ja viņi tiešām vēlējās rast kādu lauksaimniecības eh, pierādījumu, aktivitāšu pierādījumu, tur tad jāatceras, ka tā ir ziema. Otrām kārtām eh, Loles eh, kungu un citu zemes īpašnieku prasība, pret viņiem prasība tāda, ka viņi nedrīkst tur turēt lopus konkrētā laika periodā. Četras dienas pirms Tam apelācijas birojas veic inspekciju, es pats un kolēģi devāmies uz turienu uz šo konkrēto teritoriju, tieši cenšoties konstatēt, kāda veida lauksaimniecības aktivitātes tur norisinās. Lauksaimniecības apelācijas birojas neredzēja tur nekādu veidu lauksaimniecības aktivitāti, es savukārt ar saviem kolēģiem e, izmantojām lauks, lopu lopu mēslus, lai identificētu to, ka tur tiešām lopi ir, un mēs ar GPS veicām uh, kartēšanu, un te jūs redzat, kur tos atradām, kur tos konstatējām. Nu, un tā visa rezultātā mēs skaidri konstatējām, ka tur ir tūkstošiem šādu piemēru šajā konkrētajā kopīgi izmantojumā zemē. Turklāt arī veģetācijas stāvoklis bija tāds, ka šī teritorija vairākus gadus ir tikusi izmantot lopaudzēšanā. Uh, Mums tāpat ir arī fotografijas, fotografijas pierādījumi, eh, kas, nu, lūk, jau pirms vairākiem gadiem dokumentē lauksaimniecības darbību šajā teritorijā. Manuprāt, tika veikti virkne nepareizi novērojumu konstatējumu no šīs lauksaimniecības departamenta puses sākotnējās inspekcijas laikā un arī apelācijas struktūra veids pieļāp tādas pašas kļūdas nu, piemēram, nebija, nu, te, teica, ka, lūk, nesot nekādu veidu kru, kūdrus iegūst, bet tādas tur atrodas. Mēs zinām, ka inspektori un arī faktiski devās eh, garām šīm lopkop, lopu turēšanas eh, struktūram celtnēm ceļā uz turieni. Eh, vadlīnijas, kas izstrādāts inspektoriem un cita veida maksājuma atbilstības eh, saņ saņemšanai, tiek runāt. Un tur tika teikts, ka šāda veida eh, Au, nu, ka tur esot purvi un tie nesot atbilstīgi lopu ganīšanai, uh, nesot nekāda veida identificējumu rādītāju attiecībā šīm teritorijām, bet eh, tas bija kļūdaini. Natūra 2000 eh, īpašās aizsardzības zona atrodas šajās teritorijās. Uz to gribēju norādīt. Viena lieta, ko gribēju teikt iespējams, ka pastāv kaut kāda veida sajukums, jo šī Vie, jo šī vieta, šī teritorija ārkārtīgi mainās. Tā ir pilnīgi citāda ziemā nekā tā ir vasarā. Lolas kungs un citi zemes īpašnoki, protams, nevar turēt lopus šeit ziemām, bet nu te jūs redzat eh, at, attiecīgi fotogrāfijas no šīs teritorijas ziemā un vasarā, un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tālāk došu vārdu kolēģē Teresai Mērfijai, kas arī pārstāv Šonu Lolas. Lūdzu, jums vārds, bet pavisam īsi, jo mēs uh, esam jau aizkavējušies. Puš, pavisam īsi, kā jau komiteja droši vien zina, šo lūgumu rakstu iepriekš jau iesniedza komiteja, tā visa rezultātā lauksainicības ministrija saņēma instrukcijas veikt neatkarīgu inspekciju. Uh, Šī inspekcija notika 24. janvārī 2014. gadā, bet bija problēmas ar eh, pārskata veikšanu no Lolas kungas skatu viedokļu puses tādā ziņā, ka tie, tās struktūras, kas bija iesaistīts inspekcijas veids, veikšanā, faktiski bija arī iesaistīts lēmumu pieņemšanā eh, pirms šī neatkarīgā inspekcija bija jāveic. Respektīvi, līdz ar to šī inspekcija atkārtot nebija neatkarīga un lūgumraksts iesniedzēs līdz ar to sastapās ar grūtībām un nevar eh, šo eh, jauno inspekciju pārsūtēt augstākajā tiesā, jo faktiski tā iestāde, kurā būtu, tas jāpārsūtas pati jau ir šī mm, struktūra. Un saskaņā 2001. gada tiesību aktu tas nav iespējams. Lauksaimniecības ministrija vērsās pie neatkarīgā apelācijas, pie neatkarīgās apel, apelācijas valdes. Um, lai tā īstenot šo inspekciju šīs komitejas vārdā, bet, nu, protams, līdz ar to viņi vairs nevar vērsties apelācijas kārtībā pie šīs apelācijas valdes direktora. Turklāt īrijas lauksaimniecības ministra Ministrija saka, ka vajadzētu pēc tiesas un kārtības vērsties īrijas tiesās, bet visa šī departamenta iesaistīšanās kopējā procesā, it kā neatkarīgas inspekcijas veikšanā, un noved pie apelācijas procedūras neiespējams. Visa šī apelācijas procedūra ir apturēta. Lūgumraksta iesniedzēja situācija ir ļoti sarežģīta It īpaši tāpēc, ka šis lūgumraksts jau ticis iesniegts, bet tagad lūgumraksts, lūgumraksts iesniedzējs lūdz, lai jūs kā komiteja vēlreiz pieprasāt lauksamdzīs ministrē veikt patiešām neatkarīgu inspekciju no jauna, īstenot šo apelāciju, neiesaistot tos pašus ierēģņus, kas veica pirmos, pirmo inspekciju un attiecīgi, attiecīgi pieņem pirmos lēmumus. Jā, tagad mēs visi labprāt uzklausīsim komisijas saka, um, pārstāvi. Šķiet, ka komisija šodien šeit pārstāv Klīsenkungs. Paldies priekšādātāji. Mēs šeit runājam par nesaprašanos starp Šonu Launesu, kas ir zemes īpašnieks šai kopējā zemes turēšanas apgabalā, un īrijas vārs iestādēm attiecībā uz um, valsts atbalsta piešķiršanu, tīpaši īrijas lauksaimniecības jomā, um, par lauksaimniecībā izmantotajām zemēm runa ir par to, vai šī, šī teritorija atbilst prasībām par atbalsta saņemšanu, vai tie hektāri, ko Lolas kungs ir deklarējis kā lauksaimniecībā izmantojums, ņemot vērā pašreizējos noteikumus, ir, vai par tiem pienākas eh, vienreizējie saimniecības maksājumi. Tātad, eh, vai šie hektāri var saņemt, vai par šiem hektāriem ir iespējams saņemt maksājumus. Juridiskais ietvers, kas tika piemērots savulaik, bija padomas regula 2008.2 113 eh, no 2009. gada, un eh, tur tika runāts par to, ka maksājuma tiesības iestājas tajā brīdī, kad, ja tiek konstatēts, ka visa zemes teritorija tiek izmantot lauksaimniecībā, jeb un ja tiek izmantot šī teritorija cita veida eh, vajadzībām un aktivitām, tad lauksemniecības aktivitēm jābūt noteicošām, dominējošām te, šai teritorijā. Un ja runāt, runājam par lauksemniecības aktivitātēm, tad tā tiek definēts kā zemes kultivē, kultivēšana, lauksemniecības produktu ražošana, jeb attiecībā uz zemēm, kur tas nenotiek, šo zemju uzturēšana lauksemniecībā izmantojuma zemes kondīcijā. Šie, šī regula ir tā, kas nosaka, vai attiecīgā teritorija atbilst maks, noteikumiem par maksājumu saņemšanu. Un tā ir, un tieši valsts iestādēs ir tās, kas atbildīgs par uh, par šo līdzekļu saņemšanu. Viņiem ir jālem par to, vai attiecīgā teritorija ir atbalsta tiesīga. Līdz ar to maksāšanas struktūras Ehm, līdz ar to tur savās rokās zinām kontroli, kontrolē pie, piešķiramo palīdzību, konstatējot, vai konkrētā teritorija tiek izmantot lauksaimniecības vajadzībām. 2010. līdz 2011. gadam eh, šī atbildība piekrita lauksaimniecības ministrijai. Un viņi, viņi bija tie, kam bija jānosaka, cik proporcionāli liela daļa no teritorijas ir atbalstiesīga. Šī sistēma ir daļais pārvaldības sistēma, tātad daļai to kontrola komisija, daļai dalībvalsts, un katrai iesādē šeit ir konkrētas lomas, skaidri noteiktas lomas, un ja Eiropas Savienība un komisija, piemēram, eh, nu, ar parlamentu un padomi nosaka kopējo ietveru par atbalsta piešķiršanu, tad tālāk uzraudzības funkcijas īsteno dalību valstis, un arī tās ir atbildīgas par atbalsta sadalīšanu nacionālā līmenī. Līdz ar to visa veida domstarpības starp potenciāli atbalstiesīgo personu un e, valsts iestādēm ir jārisina administratīvajās tiesās dalību valstīs, jeb tiesu iestādēs, tā kā to paredz konkrētās valsts tiesību akti un šajā gadījumā īrijas tiesību akti. Līdz ar to Eiropas komisijai nav nekādu pamatu un iemesla vērsties pie īrijas varas iestādēm, lai lūgtu to kaut kādā veidā grozīt lēmumu šajā kontekstā. Tas nav mūsu kompetencē. To mēs arī rakstiski uh, norādījām, to šāda veida atbildes sniedza Čolas kungs savulaik šai komitejai, un tā ir eh, arī tā atbilde, ko sniedz Pālauta Kastro lauksaimniecības komitejā. Uh, Un tāpat arī jūsu komitejā šādu atbildes niecam 2014. gadā. Šī iet, šai kopējā ietvarā mēs, protams, ņemam vērā logumu raksta jaunos elementus, ko viņš arī skaidri šodien atspoguļo. Mēs ņemam vērā, ka īrijas lauksaimniecības ministrija atbildējums 2015. gadā. No otras puses, tas nemaina faktiski to principu, ka tā nav mūsu kompetence, ka tā ir domstarpības starp iespējamo atbalstu tiesīgo un attiecīgajām maksājumu piešķiršanas iestādēm, kas būtu visā veidā jārisina attiecīgi administratīvajās instancēs. Jūs paldies priekšādātē. Thank you very much for. Liels paldies. Liels paldies par šiem vārdiem. Nu, vismaz no manas puses, katrā ziņā tas noskaidro daudzus jautājumus, droši vien arī kolēģiem. Tā, Tālāk došu vārdu Kārtīkungam. Un tad, ja nemaldos, es redzēju, ka arī jūs vēliet izteikties, vai ne tā? Labi. Tātad pēc tam Maginas skundze runās. Thank you again. Um... Liels paldies, paldies priekšādā tā vēlreiz. jā, patiešām tāda ļoti detalizēta lieta, un esam saņēmuši arī ārkārtīgi daudz dokumentus, esam izsnieguši daudz dokumentus komitēm, zinu, ka komiteja ir iepriekš, ir pavadījis daudz laika pētot šo jautājumu, un tā visa rezultātā apelācijas inspekcija tika pieprasīta un arī norisinājās. Jūs jau dzirdējāt no logumbraks tiesniedzēja vai no tiem, kas runā viņa vārdā, to, ka virkne no tiem cilvēkiem, kas veica sākotnēju inspekciju, bija tagad iesaistīti šajā apelācijas inspekcijā. Es zinu, ka lauksaimniecības ministrijas departaments atbildējis jums uz šo jautājumu attiecībā uz apelācijas procedūru un procedūru, ko uzsāk attiecīgais departaments un apelācijas struktūra īrijā. Ja faktiski noveda pie tā, ka tie paši individi darīja gan vienu, gan otru. Un līdz ar to šai gadījumā nav viena tikai runa par to, ka ir jādara tas, kas pareizi, bet jānodrošina bija arī neatkarīgs izvērtējums. Es zinu, ka komisija savā atbildē teica, ka lūk, ka tas ir nacionālo varas iestāžu kompetencē, bet beigu beigās mēs taču šeit runājam par Eiropas Savienības līdzakļiem. Uh, Un, manuprāt, nu, ir vismaz, manuprāt, pilnīgi skaidrs, ka gan šī lieta, gan citas līdzīgas lietas tāpat laikā potenciāli var ietekmēt to, cik ticami vai neticami darbojas, un kāda reputācija ir šīm visām Eiropas finanšu schēmām. Un kāds ir lauksaimniecības kopienas acīs, nu, šis tēls Un tāpēc es gribētu lūgt šo komiteju konkrēto lūgumu rakstu atstāt atvērtu. Es saprotu, ka iepriekšējā kontekstā bija paredzēts, ka nu, tiks nosūtīta datu vākšanas eh, inspekcija uz īriju, bet nu, tāda vai citādi mums tas nenotiks. Bet es tomēr lūgšu šo lietu paturēt atvērtu un lūgšu komiteju apsvērt iespēju apmeklēt īriju, lai šo, šī, šo lietu izmeklētu. Es tāpat arī gribētu lūgt uh, at, at, ies, iekļaut šajā jautājumā lietā jaunāko informāciju. Un varbūt varētu mēs īstenot arī plašākas debatas par šo lietu. Nu, visbeidzot, gribu ierosināt lūgumraksta komiteja priek, priekšlikumu lūg, jums kā komitejai vēlreiz rakstīt lauksaimniecības ministrijai, nu tātad izp, izpildīt šo prasību, pieprasot tālāk šīs lietas izmeklēšanu. Un panākt to, ka inspekcijā piedalās cilvēki, kas nav bijuši sākotnējo lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīti. Paldies. Paldies, saka priekšsādātāji Maginas skundze, lūdzu. Nu, redz, cik interesanti pēkšņi mūsu komiteja kļūst par ļoti īrisku pēc savu raksturu. Jā, jā, tā ir svētā Patrika dienas nedēļa, nu varbūt tāpēc viss ir zaļāks. Es atvainojos gan lūgumprakstu iesnādzējiem, gan kolēģiem, ka nebija šeit agrāk, man bija cita sanāksme, bet, nu, nonākšu uzreiz pie secinājumiem, eh, pirms jums stāstīšu mm, visu šo lielo lietu. Nē, es domāju, ka mums jādara kas vairāk nekā jāraksta vēstuli un jāprasa vēl viena apelācija, bet es atbalstu, protams, juridiskā konsultanta pie, pie lūguma. Es gribētu, lai notiek izmeklēšana par to, kā šāda liet, šādas lietas notiek. Un tāpat arī, kas notiek ar šiem secinājumiem, kā inspektora varēja nonākt pie šādiem secinājumiem, jo tā viņš šķiet, ka nav tādas ticības šim procesam vispār, un tie, kas to īstenoja, arī neizklausās pēc reputācijas īpaši atbilstīgi. Tāpēc es domāju, ka ir vajadzīgs izmeklēt arī procesu, kā norisinās šī apelācijas inspekcija, un tāpēc mums ir jāraksta attiecīgajām lauksaimniecības eh, iestādēm. Uh, Un jālūdz ne tikai pārskatīt šo konkrēto lietu, bet izmeklēt to, kā ir norisinājusies šī lietas risinā, risināšana procesa, jo saprotu, ka tas ir jau, nu, jau gadiem vilcies, un lūgumrakstiesniecēji faktiski ir mm, nonākuši pie tā, ka viņi pat nezin vairs, kurp doties, kā, ar ko runāt. Dažiem ir ticis samaksāts, citiem nē. Un te gribu atsaukties arī tagad uz iepriekšējo Pīteru Makju lūgumu rakstu. Uh, Mm, tas arī ir atbilstīgi. Un vēl viena lieta, uz ko es gribētu komisiju vērkt uzmanību, es, protams, piekrītu, ka faktiski tā ir dalībvalsts kompetence un ka tas ir jautājums starp lūgumrakstu iesniedzēju un dalībvalstu, bet acīm redzam, šeit arī komisija ir kaut kādas zināmas intereses vai te nē, jo ja mēs dažādi, ja mēs runājam par dažādu interpretāciju attiecībā uz to, kura teritorija atbalsta tiesīgi un kura nē, nu tad tādā gadījumā komisijai vajadzētu būt zināmai pāraudzībai pār šo lietu un ja nē, tad mums vajadzētu domāt par to, kā šādu pāraudzību nodrošināt. Turklāt gribu vajadzētu arī komisijai, kas notiek ar citām dalībvalstīm, kā tās izvērtē to, vai, vēl, vai zemi ir atbalstiesīga vai nē. Un mēs taču esam skatījuši arī gadījumu šai ziņā. Turklāt vēlētos, lai šī informācija tiktu iesniegt un izskatīt arī īrijas parlamentu lauksaimniecības komitejas. Esmu visai pārsteigta, ka tas nav noticis līdz šim. Uh, jo gal galā šāda veida jautājums būtu bijis jāskat arī vispirms jau tādā līmenī. Tāpēc es gribētu teikt, ka mums vajadzētu rīkoties, e, nu, ka mums nevis jāpiekrīt vienkārši komisijas uzskatam, ka lūk, šeit mums nav nekādas daļas, tā nav mūsu kompetence. Mums vajadzētu šo lūgumrakstu paturēt atvērtu, pieprasīt īrijas varas iestādēm rīkoties. Un e, tad mēs attiecīgi varētu lūgt tomēr arī komisiju pārdomāt savu nostāju un atbildēt uz tiem jautājumiem, ko nu pat uzdevēs. Very... Ļoti, ļoti sarežģīts lūgumraksts. Ir ļoti niansēti jārīkojas ar to. Tagad došu vārdu Flanagana kungam, un tad gan mums būs jābeidz noteikusi limitu, un runātājs saraksts ir slēgts, un tad dosim vārdu atkal iesniedzējiem. Lūdzu. Paldies par iespēju izteikties, atvainojos, ka kavējos, piedalījos arī lauksaimniecības komitejas sanāksmē. Esmu ļoti labi pazīstams ar šo lietu, esmu sazinājies arī ar lūgumu rakstiesniedzējiem. Man nāk prātā divas problēmas. Viena, ka faktiski nodaļa nešķiet, šķiet, ka neiebilst pret to, ka izvērtēšana vai pārskats nav noticis īpaši neatkarīgi, un, un ja šķiet, ka tas nav noticis neatkarīgi, nu, tad šķietamība. Visam jau jāšķiet uh, un jā, jārada iespēja, ka tas ir caurskatāms un godīgs, bet tā tas nav, un tu tur arī ir problēma. Šajā jautājumā, kā arī jautājumā par zemes atbalsta tiesībām, uh, Um, datās ir ārkārtīgi svarīgas, un pasakot, ka komisijai nav pilnvaru, tad, tad, tad palūkošos arī precīzā formulējumā, ka tas nav viņu ziņā, esmu ticies gan ar komisiju, gan arī ar uh, zemniekiem, un tad tika, bija pilnīgi skaidrs, ko man lēmuma pieņemšanas tiesības, un uh, tā nav mūsu nodaļa. Ja mums būtu tiesības pieņemt lēmumus, ir skaidrs, ka jums ir ties, ka jūs varat pieņemt lēmumus par zemes atbalstu tiesībām. Un visbeidzot, ko teica arī Mēts, manuprāt, šis jautājums būtu izskatāms lauksēmniecības komitejā, un šo lietu gadījumu vajadzētu tad izvērtēt individuāli un kāds arī atkārtojas citos reģionos. Tāpēc jums vispārējais pārskats. Pašlaik, nu, situācija ir tāda, ka, nu, mamma un tēti saka, tev jāiet gulēt, bet mamma un tēti jau nevar pateikt, cikos, nav pateikuši, cikos tev jāiet gulēt. Un, ja tu nespēji izpildīt viņu prasības, tad tu saņem rājienu. Nu, tas ir absolūts joks, protams. Vai jūs nevarētu precīzāk un skaidrāk visu pateikt. Un ja jums uh, mm, mm, tātad uh, lūdzu precizējiet savas uh, pilnvars un savas lēmuma pieņemšanas tiesības. Paldies, kā redzat, laika mums ir tiešām maz, mums ir vēl viena Spānijas, vēl viens Spānijas lūgumraksts, ko vajadzētu izskatīt. Tad ierosinājums būtu šāds. Kolēģi, uh, šeit ir vienas prāts, ka vajadzētu saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu, bet gribētu atgātināt, ka saskaņā ar nosaukumiem, kas, noteikumiem, kas regulē KLP, tad dalību valsts ir tās, kas ir atbildīgas par KLP noteikumu izpildīšanu, īpaši attiecībā uz maksājumiem uh, un maksājumu saņēmējiem. Mm. Šeit ir, jā, ir skaidrs, ka vajadzētu mēģināt rast risinājumu šai situācijai, iesniedzot apelāciju nacionālajā tiesībā. Tāds nu, nacionālajā tiesā. Tāds nu ir fakts, jo tā ir tikai nacionālā tiesa, kas var uh, pieņemt lēmumu par um, iepriekš pieņemtā lēmuma likumību. Un Agri komiteja jau ir sniegusi savu atzinumu par šo gadījumu 2013. gada jūlijā. Ja mēs tagad atgriezīsimies ar vēl vienu lūgumu sagatavot vēl vienu atzinumu, būtu pilnīgi liederīgi. Es domāju, ka atzinums būtu tieši tāds pats, ja pēc būtības nekas jau nav mainījies. Komisāri ir atbildējuši, īrijas lauksaimniecības ministrs ir nosūtījis ļoti plašu atbildi 2015. gada decembrī. Uh, nu, vairs nav nekā daudz, ko mēs varam pieprasīt. Ko mēs varam darīt? Mēs varam saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu un uh, vērsties pie pastāvīgās pārstāvniecības un tad dialoga ceļā mēģināt noskaidrot, vai viņiem ir ieskādi ierosinājumi par tālāko darbību. Un paturiet prātā, ka mēs neesam tiesa. Mēs vairs. Mēs esam izmēģinājuši tik daudz un dažādas lietas, un esam nosūtījuši vēl vienu vēstuli. Varbūt, ja nosūt, vēl vienas vēstules nosūtīšana uh, lauksaimniecības ministram varētu tikt traktēta kā iejaukšanās nacionālo iestāžu darbā. Mēs neesam tiesu struktūra, mēs nevaram, uh, tad mums mums ir jāņem vērā nacionālo tiesu pieņemtie lēmumi, bet ja mēs nosūtītu vēstuli par visu ārkārtīgi sarežģīto situāciju pastāvīgai pārstāvniecībai šeit, um, ir veids, kā es ierosinu, kā risināties tālāk. Tad mēs vērstos pie pastāvīgās pārstāvniecības, lai viņi vērstos pie attiecīgajām iestādēm veikt tālāku izmeklēšanu, piesaistot neatkarīgus izmeklētājus. Jā, mēs viņus varam aicināt tālāk rīkoties no visdažādākajiem leņķiem, bet mm, tas vairs nav mūsu ziņā, jo juridiski ir ļoti sarežģīti manevrēt. To ir izskatījusi komisija, cik tālu vien iespējams, nacionālās iestādes un tā tālāk. Mēs tā pieticīgi varam vērsties pie pārstāvniecības ar jaunu vēstuli un vēlreiz atgādināt par faila sarežģītību un vēlreiz lūgt viņiem uh, izskatīt to pēc būtības. To varam darīt. Labi. Es nevaru vēlreiz atvērt diskusiju, ja mums ir vēl viens lūgumraksts kas jāizskata pirms pamatām telpu. Lielas paldies, un tagad atgriezīsimies pie desmitā jautājuma darba kārtībā, tātad par vajadzību pēc Eiropas Savienības iejaukšanas attiecībā uz nopietno Galjējā upes piesārņojumu. Runa atkal ir par Lindānu, Aragonā, Spānijā. Tagad došu vārdu lūguma raksta iesniedzējiem, aicināšu jūs runāt ļoti īsi, jo pēc būtības mēs jau esam izrunājuši piesārņojumu jautājumu jau citā valsts daļā, runa vēl joprojām ir par vienu to pašu vielu. Salses kungs, vārds jums. Paldies! Labdien! Sākumā gribētu pievienot vēl divas detaļas, runājot par lindām. Lindens ir tā saucamais PAP vai pastāvīgs organiskais piesārņotājs. Uz to attiec Stokholmas konvencija, arī Eiropas Savienība ir parakstījusi šo konvenciju, un Pasaules veselības organizācija ir atzinusi Lindānu kā kancerogēnu. Runa ir par uh, upi, attālā redzat upes uh, basēnu. Uh, šī upe plūst caur Aragonas reģionu un uh, arī tātad plūst caur ebrām. Tur ir delta un nesen pētiecības, pēt, lūgumrakstu komisija viesojās ebro deltā, lai redzētu, kāda ir situācija. Te jūs redzat, kur viena upe ieplūst otrām, un te varat redzēt, kā upe tek tālāk līdz deltai. Samjāniko ir skāris piesārņojums. Te varat redzēt, uh, Eh, rūpnīcu, kas rada problēmu, un fonā redzama arī pati pilsēta un kalni fonā. Tātad šī ir rūpnīca. Tā strādā kopš 1975. gada, tā darba apturēja 89. gadā, kad Eiropas Savienība konstatēja Lindānu. Bet uh, savu darbību tā turpināja līdz 94. gadam. Ir pagājuši jau 20 divi gadi, bet šī pamest, nu, ekrānā varat redzēt, kā izskatās pamestā rūpnīca pašlaik. Paskatoties uz uh, zemi, redzat, tad varat redzēt, kāda ir situācija, kādā stāvoklī ir ēka un teritorija. Nu, jau 22 gadus um, tā tas ir noticis, un ir pilnīgi skaidrs, ka, mm, ka šis piesārņojums noplūst. Palūkojieties uz apstākļiem absolūti briesmīgi, un var tik iedomāties, kāda līmeņa piesārņojuma tas izraisa. Un te vēl pāris piemēri par to, par uh, Lindēna atlikumu vērtībām. Saskaņā ar datiem ir 150 tonnas vienā no izgāstuvēm, 140 tonnas citā izgāstuvē, 100 tonnas pašā rūpnīcā un ir arī rezervors, kurš jau vairāku gadu garumā ir saņēmis dažādas visu šo gadu laikā piesārņojumu, kas tur ir tikai uzkrājies un uzkrājies. Tāda ir problēma, par ko runājam. Tad vietējos iedzīvotājus, kuri mēģina aizstāvēt savas tiesības. Un kādēļ esam vēlreiz šeit un vēlreiz runājam par tēmu? Tādēļ, ka ir bijusi te, ka vietējās iestādes ir parādījušas savu tehnisko un ekonomisko nespēju problēmu risināt. Šodien esam vērsušies pie jums, lai atgādinātu, ka Eiropas Savienība ir paudusi zināmu apņemšanos proti, ka visiem pilsoņiem Eiropas Savienībā ir tiesības uz dzēramu ūdeni. Um, tā ir pilnīgi skaidra visu cilvēku, tās ir skaidrs cilvēku pamatiesības. Mēs esam vērsušies pie jūsu, jūsu komitejas, aicinām jūs norganizēt vizīti uz ietekmētajiem reģioniem, lai jūs pilnībā saprastu problēmu. Es, lūd, mēs lūdzam jūs pieņemt lēmumus un lūdzam uh, arī ekonomisko palīdzību, līdzekļus no Eiropas Savienības, kas ļaus mums atrisināt šo problēmu un piesārņotās augsnes problēmu. Jo par spīti spēkā esošajām direktīvām ir jāatzīst, ka arī vairāk simta tonu piesārņots augsnes. Tādēļ esam vēršas pie jums, Tādēļ arī runājam par to savu pilsoņu vārdā, jo viņiem ir tiesības saņemt drošu un veselībai nekaitīgu dzeramu ūdeni. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds komisijai. Lūdzu, runājiet īsi, jo esam jau pārsnieguši to šodienas laika limitu. Labdien, dāmas un kungi! Liels paldies priekšsādātāji! Mēģināšu runāt pavisam īsi. Atsaukšos tikai uz pēdējo rakstisko uh, paziņojumu, ko sagatavojam par to. Kā jau runājam arī par Ojolas ūdenskrātuvi, var apliecināt, ka komisija ir ļoti uh, iesaistīt nobežīsies par Lindāna piesārņojumu arī šajā gadījumā Kaliego upē. Un, protams, mums ir jāskatās, kas ir teikts Eiropas Savienības tiesību aktos. Ūdens pamatdirektīva nosaka, ka ir jāveic uh, regulāra uzraudzība, lai nu, tad konstatētu uh, situāciju ūdens krātuvēs, kurās sastopams lindānu piesārņojums. Pareiz tika norādīts, ka lindāns ir ļoti kaitīga viela. Tāpat arī ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai uh, ūden, ūdens uh, tātad būtu atbilst kvalitātes standartiem. Un Ir jāveic arī uzraudzība par Linas atāgaliego upē. 2015. gadā tika parakstīts um, līgums par uh, piesārņojumu likvidēšanu. Tam ir paredzēts uh, arī 19 miljonu eiro budžets. Cik saprotu, tad vietējās iestādes jau ir vienojušās un veic nepieciešamos pasākums. Nesen tika pieņemts arī uh, uh, attīrīšanas plāns. Tas ir jānosūta komisijai līdz 22. martam, un tajā brīdī komisijai būs arī iespēja izvērtēt, cik liels progress ir panākts šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Ļoti labas ziņas, jauna informācija, ko es iepriekš nezināju. Lieliski! Un tagad vārds Albiolas kundzei un pēc tam Sebastijas kungam. Paldies! Kā jau arī iepriekšējā gadījumā, šis ir skaidrs piemērs par piesārņojumu, kas rada veselības apdraudējumu. Iestāžu, iestāžu veiktie pasākumi problēma nav atrisinājušas. Atrisinājuši, jo ūdenī vēl joprojām atrodams lindāns. Problēma nav atrisināta. Un Galiega upes gadījumā redzam, ka piesārņojums ir no, virzījies no vienas vietas uz otru, un ir skaidrs, ka lūgumrakstu komitejai ir jāiesaistās. Jā, pastāv Eiropas direktīvas, kuras iespējams tiekašas pārkāptas, piemēram, ūdens pamatdirektīva, direktīva par kvalitātes standartiem dzeramajam ūdenim, vai arī tā, kur attiecas uz tehniskajām specifikācijām, ūdens kvalitātes monitorikam un jādomā arī par vidas atbildību, lai mazinātu, lai novērstu un mazinātu kaitējumu. Es domāju, ka šis jautājums ir tiešām lūgumrakstu komitejas kompetencē. Mums ir nepieciešams Eiropas Savienības mēroga pētījums un ziņojums par Lindāna piesārņojumu, jo nav jau tikai die, šie divi lūguma raksti. Es pieļauju, ka Lindāna piesārņojums ir atru, sastopams arī citviet Eiropā. Mums vajadzētu norganizēt vizīti uz Ojolas ūdenskrātuvi un arī Kaliego upi Aragonā. Es domāju, būtu tiešām labi, ja mēs šādu vizīti norganizētu, lai redzētu, kas notiek uz vietas, un lai varam tikties arī ar iestādēm, un lai redzētu, vai viņi tiešām ir izdarījuši visu, kas nepieciešams. Nu, jau esmu gandrīz pabeigusi runāt. Viņi ir, esam saņēmuši lūgumu pēc Eiropas Savienība finansējumu, lai uh, tad attīrītu piesārņotos reģionus. Varbūt komiteja varētu vērsties pie komisijas, lai šāds finansējums tiktu piešķirts. Un redzu, ka komiteja tagad vairs nav tikai īriska, bet ir kļūsi par spānisku komiteju. Tagad vārds Sebastijas kungam un pēc tam Ajēlas Sanders kundzei, bet lūdzu runājiet ļoti īsi. Mēs par līdzīgu petīciju runājam jau mm, nedaudz mazāk kā pirms stundas. Un arī Pēc divām minūtēm mums beigsies pieejamais tulkojums. Es mēģināšu runāt īsi. Pagājuši, kad bija piesārņojuma problēma Galiego upē, daudzām vietējām kopienām vajadzēja um, saņemt ūdeni, kas tika piegādāts ar smagajām mašīnām. Uh, tā ir ļoti aktuāla problēma, un, protams, mums ir jādomā par visu problēmu, kas saistās ar avotiem. Lindāna apjoms ir ārpus kontrolas, un līdzīgi kā arī iepriekšējā lūgumraksta gadījumā, tad cik vien tas attiecās uz mūsu komiteju, ir skaidrs, ka šī ir Eiropas līmeņa problēma. Reģionālās un nacionālās iestādes nespēja problēmu risināt, ja ir nepieciešams Eiropas finansējums. Ja arī ir citas valstis, kurās ir šāds piesārņojums, mm, tas būtu liederīgi. Varbūt mums vajadzētu, es domāju, ka būtu labi norganizēt uh, faktu noskaidrošanas misiju uz abām ietekmētajām, uh, ietekmētajiem reģioniem. Varbūt tas būs sākums Eiropas Savienības uh, ziņojuma izstrādē, lai novērstu problēmu atkārtošanos nākotnē. Paldies, Ajala Sanders kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Atkārtošu to, ko teicām iepriekš. Un man arī ir papildu lūgums. Pēc dažām dienām Eiropas komisija saņems hidroloģiskā plāna kopiju. Šis plāns pieņemts Spānijā varbūt komisija varētu vēlreiz atgriezties pie mūsu komitejas un pastāstīt, kādus secinājumus um, viņi ir izdarījuši, ņemot vērā jauno plānu. Un varbūt šo lūgumu rakstu vajadzētu pārsūtīt tālāk arī vides komitejai. Ir svarīgi, lai vides komiteja ņemt vērā visus faktorus, jo ūdens, protams, ir Eiropas līmeņa jautājums, bet šie specifiskie gadījumi ar konkrētiem piesārņojumiem sniedz mums iespēju aplūkot problēmu plašākā perspektīvā. Jā, šī ir, šīs ir konkrētas problēmas Spānijā, bet tas ietekmē arī citas valstis. Iespējams, ka mums ir nepieciešams rīcības plāns, lai zinātu, kā rīkoties ar šādiem piesārņojumu gadījumiem. Lai ir skaidrs, ka vietējās iestādes mēģina uh, darboties, cik labi tās var, bet tās bieži vien smagi skārusi krīze, kāds bieži vien gadās Spānijā. Un Eiropas rīcības plāns varētu viņiem palīdzēt, ja, protams, šis rīcības plāns tik papildināts arī ar finansējumu. Un tagad vārds manai vicepriekšsēdētājai. Paldies, jā, runāšu ātri. Jā, šis jautājums ir ticis atspriest jau vairāku gadu garumā. Esam saņēmuši informāciju no Spānijas valdības un arī no Aragonas pašvaldības. Viņi ir mēģinājuši problēmu kopīgi risināt. Līdz šim paveiktais ar to vēl nepietiek. Bija sadarbības protokols ar 20 miljoniem eiro 12 no valsts budžeta un 8 miljoni no pašvaldības, bet man ir pilnīgi skaidrs, ka gan reģionāla pašvaldība, gan arī valsts valdība ir ļoti smagi strādājuši pie šī jautājuma, jo tika pieminēts jaunais plāns, kas ir sagatavots. Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot Ienesa Jālas pieeja nodot šo jautājumu vides komitejai un turpināt sazināties ar Eiropas komisiju. Es nedomāju, ka ir jēga uh, organizēt vizīti vai misiju, jo atbildīgās iestādes pie tā jau strādā. Un šķiet, ka progress lēnām, bet tiek panākts. Nodosim šo jautājumu ekspertiem vidas komitejā un tad rīkosimies attiecīgi tālāk. Paldies! Un a, manā sarakstā runātāja vairs nav. Protams, šis lūgumraksts ir ļoti līdzīgs tam, ko apspriedām iepriekš. Un es domāju, ka tad rīkosimies līdzīgi, saglabāsim to atvērtu un izskatīsim šo hidroloģisko plānu, kas tiks nosūtīts komisijai līdz mēnešu beigām, un, un tad, protams, ņemsim vērā arī šo informāciju. Bet, ja, protams, ja runa ir par šāda veida pesticīdu kā lindāns, varbūt mums vajadzētu vairāk izpētīt, cik kaitīgs tas ir vai cik bieži tas ir sastopams uh, Eiropā visās 28 valstīs. Es neticu, ka tas tikai Spānijas jautājums. Iespējams, ka šo varētu ierosināt kā jautājumu koordinātoru sanāksmē. Iespējams, mēs varētu ierosināt pētījuma veikšanu, un iespējams to varētu veikt kopā lūgumrakstu komiteja un vides komiteja, lai tad varētu redzēt, kā rīkoties tālāk. Šis ir jautājums, kas skar cilvēku veselību, un ir skaidrs, ka mēs vēlamies, lai šāda viela Eiropas Savienībā būtu pēc iespējas mazāk. Kāda ir Lindāna ietekme Eiropas Savienību? Bet līdz tam mēs ņemsim vērā jūsu ieteikumu nosūtīt šo lūgumu rakstu NV komiteja un arī Reģija komiteja. Tas, protams, ir Eiropas reģions, kādēļ jānosūtīsim to arī Reģija. Un tas pats attiec arī uz iepriekšējo lūgumu rakstu. Es domāju, ka ar tiem vajadzētu turpmāk strādāt līdzīgā veidā. Neatkarīgi no tā, ko darīsim. Nē, Albijāls kundze, vai jums ir vēl kas piebilstams? Ar, habría que reiterar las cartas. Varbūt uh, mums vajadzētu izskatīt vēstules, uz kurām nesam saņēmuši atbildi iestādes, uz dažām vēstulēm nav atbildējuši, varbūt tās vajadzētu nosūtīt vēlreiz. Vai mēs varam piešķirt mandātu sekretārātam izvērtēt šo jautājumu un arī jaunos elementus, proti, ka nosūtām vēstules Reģija NV komitejām un ka mēs šo jautājumu paceļam arī koordinātoru sanāksmē ka, ja un kad mums būs laiks, ka mēs varētu veikt Eiropas Savienības mēroga pētījumu, manuprāt, tas ir labākais veids, kā strādāt tālāk. Vai varam tā darīt? Lieliski. Jā, liels jums paldies un priekšsādātāji. Ļoti sirsnīgi pasakas tūkiem. Jūs lieliski strādājāt, bijāt ļoti pacietīgi. Aplausi. Paldies. Thank you.